Grazie, buongiorno! Esiet sveicināti! Sveicu jūs, eh, priekšsēdētāji Rainer, godājumie eh, referenti šajā starpparlamentu eh, konferences sesijā, kurā mēs koncentrēsimies uz kapacitāti kļūt par globālu līderu cīņā pret klimatu pārmaiņām. Šis ir Eiropas institūts izvēlēts temats dalību valstīm šī sasaukuma sākumā, lai to izveidot par spēcīgu iniciatīvu, transformējot mūsu attīstības modeli. Mēs analizējām mūsdienu pasauli un piekrītam. Visi, ka planēta ir jāglābi, ka ir visiem kopā jārīkojas klimata ziņā, lai dalībvalsts un Eiropas Savienība kopā varētu risināt esošos izaicinājumus un pasargāt mūsu sociālo modeli. Un, attiecīgi, Eiropas parlaments eh, atbalsta šo izaicinājumu risinājumu. Tas ir eh, notikums ļoti būtisks Eiropas pasākumu kalendārā. Mēs vēlamies pateikties eh, Horvātijas prezidentūrai pār tās iniciatīvu, dinamismu un efektivitāti. Kā Eiropas parlamenta deputāti, jūs varat runāt par to, kas tiek veikts šeit, kas atsauc uz nacionālajām politikām, jo ik vienai politikai ir Eiropas dimensija, un mēs Eh, arī mūsu lēmumi skar mūsu partnerus. Vienlaicīgi arī eh, Eiropas komisija ņem vērā mūsu līdzpilsoņu bažas un sabiedriskās domas pausto. Pēdējo gadu gaitā ir bijusi ievērojama attīstība, ir bijušas būtiskas eh, un nozīmīgas viedokļa apmaiņas starp komisiju, Eiropas parlamentu, Eiropas parlamentu, nacionālajiem parlamentiem, lai varētu uh, Eh, labāk apzināt šo situāciju. Jūs zināsiet noteikti, ka komisārs Gentiloni ir eh, uzsācis konsultēšanos, lai varētu vienkāršot esošās ekonomiskās pārvaldības ietvaru. Un precīzāk budžeta noteikumus, kas skar stabilitātes, un, eh, kas ir iekļauts stabilitātes un izaugsmes paktā un kas ir ļoti komplicēti kā jūs to zināt. Sarunas eh, par šo tēmatu izrādījās ļoti auglīgas, un mēs esam gandrīz par to, kā Eiropas semestrs ir paturējis ilgspējīgās attīstības mērķus. Eh, komisija uzklausīja Eiropas pilsoņus, kas ir īpaši nobažījušies par vidas un par sociālajiem jautājumiem. Šī notikuma attīstība nebūtu bijusi iespējama bez tiem vēstījumiem, ko mēs nododam tālāk Eiropas pilsoņu vārdā, Eiropas nedēļu laikā. Šāda nedēļa, šādā nedēļā mēs esam sapulcējušies šodien šeit. Sadarbības starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem ir būtiska un mums ļoti nepieciešama. Uzklausīt visu pušu viedokļus dod mums iespēju eh, sasniegt konsensu vispārīgo interešu vārdā. Tad, kad ir runa par Eiropas institūcijām, šeit nav runa tikai par Briseles institūcijām, mēs visi esam aicināti Eh, būt par kādu no posmiem kopējā Eiropas institūciju ainā. Un Eiropas parlaments ir viena no šādām ļoti būtiskām sazobēm. Šodien esmu nobažījies par Eiropas telpas eh, fragmentēšanās risku, tādu risku, kā ik viens varētu ierauties savā nacionālajā identitātē, piemirstot mūsu kopējo Eiropas likteni un ar visu, kas tām nāk līdz suverenitātes ziņā, kas tika sasniegta visu interesēs un visu solidaritātei, solidaritātei, kas ir nepieciešama visiem. Šāda Eh, fragmentēšanās nereti ir vērojama mūsu sabiedrībās, tāpat arī runājot par rasošo vēl aizvien nevienlīdzību no vienas puses ar labākā situāciju esošiem, kuri prot izmantot eh, globalizācijas eh, piedāvātās iespējas, un tie, kuri ir atstāt savā ziņā, kuriem sociālā mobilitāte ir kaut kas neizprotams. Tāpat to mēs redzam dalību valstīs, starp dalību valstīm, austrumos, rietumos, ziemeļos un dienvidos. Bet uh, Eiropas projekts ir paredzēts, lai šīs atšķirības un attālums mazinātu. Mūs e, reizēm nošķir pārāk liela attāluma starp ziemeļiem, dienvidiem, austrumiem, rietumiem, centru un perifēriju. Eiropas projekts, ko mēs visi atbalstām, nacionālās institūcijas, Eiropas institūcijas, ir veidots, lai šos attālumus mazinātu. Un būtu lieliski, ja kādu dienu eh, Ziemeļu problēmas tiktu izprast no sabiedriskās domas kā problēmas, kas skar visus, un tieši tas pats skar arī problēmas dienvidos, grūtības, kas ir nereti spriedzes savoti. Uh, un eh, kuras neizprot eh, ziemeļu daļas iedzīvotāji. Nesen es apmeklēju Somiju. Tā ir liela, svarīga eh, patīka valsts, eh, kurā ir 5 miljoni iedzīvotāju un eh, kurā ir robeža ar eh, Krieviju 340 km garumā. Un militārie pūliņi no šīs valsts puses ir nepieciešami, lai pasargātu arī dienvidu daļas Eiropā iedzīvotājus, un šie pēdējie to nereti neapzinās. Tāpat tas attiec uz visu veidu spriedzi, ar kuru mēs saskaramies Eh, vidusjūras krastos. Eh, šie jautājumi ir eh, jārisina mūsu visu interesēs. Ir jāsamazina attālumi, tāpat arī attālumi starp Briseli un nacionālajiem parlamentiem. Teikt, ka šī sasaukuma laikā mēs kļūsim par līderiem e, cīņā par klimatu pārmaiņām, neko nedos, ja Nacionālo valdību programmas netiks pieskaņotas Eiropas programmā. Mums vienkārši neizdosies. Mums ir nepieciešams kopīgs skatījums, un tāpat mums ir jādomā par attālumu samazināšanu, jo uz mums gulstas šobrīd ārkārtīgi liela atbildība. Un mēs pie tā strādājam. E, savukārt, e, daudz acis ir pievērstas izaicinājumiem, kurus Eiropa ir apņēmusies risināt, un šobrīd ikvienam sevi ir jāapzinās, uh, Eiropas demokrātiskās pārvaldības sazobē. Mūsu priekšā ir ļoti daudz jautājumu, no kuriem viens ir īpaši rīts Eiropadomē. Būs runa par daudzgadu finansēm. Finanšu projekts turpmākajiem septiņiem gadiem ko mēs finansēsim, kas tiks finansēts, kas ar mums būs, ko mēs vēlamies finansēt, ko mēs vēlamies finansēt mazāk vai vairāk. Domāju, ka tās ir debates, kurās uh, parlamentam ir jābūt ar pirmā plāna lomu Eiropas parlamentā. Mums ir savs viedoklis, mūsuprāt, ir jāfinansē būtiskās Eiropas programmas, tas ir eh, nepieciešami. Tā, eh, šeit ir runa par lauksaimniecības politiku, par kohēzijas politiku. Un eh, Ja kohēzijā nebūs pietiekami resursu, tad kā būs iespējams samazināt attālumu starp mūsu teritorijām, starp bagātajiem no vienas puses un mazāk veiksmīgajiem no otras? Tāpat vienlaicīgi ir nepieciešami nozīmīgi resursi, jo zaļajā kursā un izaicinājumos, kas tur iekļaut, neviens nav aizmirsts. Taisnīgs pārējais fonds ir ļoti būtisks mērķis, lai uzņēmumi netik slēgti, lai tie varētu pārveidoties, lai neviens netiktu atstāts bez darba Ar zaļo kursu mēs vēlamies radīt vairāk darba vietu, nevis uh, uh, to skaitu samazināt. Un tagad debatēs ar dalībvalstīm šajā sakarā, protams, tās būs uh, pirmā plāna debatas, un mēs nevēlamies kādus virtuālus pārvadumus Eiropas seifos. Mēs vēlamies stiprināt dalību valstu kapacitāti Un e, šādi pārcēlumi nedrīkst tikt uzskatīti kā kāds e, punitīvs pasākums, e, bet kā iespējas. Mēs ar padomi pēdējā laikā runājām daudz par dažādām iespējām šajā sakarā. Un Ja mēs vēlamies samazināt distances, mēs, ja mēs vēlamies Eiropas Savienībai vairāk panākumu vadībā ir jāpārs, jāpārskata skaitļi, jo ir nepieciešams vairāk resursu. Un mēs vēlamies runāt pilsoņu vārdā, kā jūs un, un, un ar jums. E, pilsoņi nereti nesaprot budžeta līdzsvaru prasības, tāpēc tie ir, viņiem tas ir jāskaidro, jāpārliecina, jāiedrošina tajā, kā Eiropas Savienība kopā ar dalību valstīm veido tādu politiku, kura dotu iespēju nesamazināt darba vietas, e, nepieļaut e, nevienlīdzību, lielāku rašanos un dotu iespēju risināt e, globāla mēroga izaicinājumus. Mums visiem kopā piekrīt ārkārtīgi liela atbildība, un tāpēc mēs vēlamies savās pārdomās dalīties ar jums par Klimata krīzi runājot, neviens nenoliek šī jautājuma steidzamo raksturu, ne institūcijas, ne pilsoņi. Eiropas Savienība vada globāla līmeņa darbību, un Eiropas parlaments ir šīs vadības dzinējspēks. Eiropas parlaments ir pirmā institūcija, kura aicināja Eiropas Savienību sasniegt oglekļa neutralitāti 2050. gadā, un pirmo reizi tas tiks ierakstīts likumā tuvāko dienu laikā. Tuvākās desmitgades būs ārkārtīgi nozīmīgas, būs jārespektē Parīzes vienošanās un mūsu starptautiskās saistības. Eiropas eh, parlaments vēlas stiprināt eh, klimatiskos mērķus līdz 30. gadam, samazinājums par 50% ciltumnīcas eh, eh, efektu izraisošām gāzēm tuvāko desmitgažu laikā, bet to visu veicot, mēs nedrīkstam nevienu atstāt novārtā. Šis ir izaicinājums mūsu priekšā, un Būtiski ir, lai neviens netiktu atstāts novārtā nevienā valstī, nevienā uzņēmumā, lai neviens strādājošais nepaliktu bez darba. Un šādas ambīcijas varēs tikt īstenotas tikai panākot nepieciešamās pārmaiņas mūsu sabiedrībās, ekonomikās un nepieciešamo sapratni. Mums ir jādomā par to, ko tas nozīmē mūsu ekonomikām, sociālajam budžetam eh, un cik nozīmīga ir šī drosmīgā kustība Eiropas zaļā kursa priekšlikums eh, ir izskanējis un parlamentam, kā līdzlikumdevējam būs jāskata eh, komisijas priekšlikumi eh, divu turpmāko gadu laikā. Mēs gaidām ap 50 leģislatīvo priekšlikumu, kuri palīdzēs īstenot šo par šo iniciatīvu. Tāpat arī dalībvalstīm ir jābūt programmām, kuras būtu e, saskaņojams un savietojams ar šo zaļo kursu. Lūk, tā, tie, tas ir mūsu ieceres, lai risinātu šos izaicinājumus, vienlaicīgi neaizmirstot mūsu sociālās dimensijas cīņu pret nevienlīdzību, kas ir neatrojams saistīts ar šīm e, pārveidēm. Vides e, izaicinājumi var tikt risināti tikai gadījumā, ja mēs iekļausim cīņu pret nevienlīdzību mūsu politiku centrā. Vīdes izaicinājumi, klimatiskie izaicinājumi un cīņa pret nevienlīdzību ir jābūt kā mūsu orientieriem eh, mūsu ceļā. Esmu pārliecināts, ka Šodien aicinātie referenti labāk palīdzēs mums izprast šo izaicinājumu raksturu, un tas palīdzēs mums labāk definēt e, politikas mūsu dalībvalstīs, mūsu vēlēšanu apgabalos un šīs debats ir nepieciešams, ja mēs tik tiešām vēlamies cīnīties pret klimatu pārmaiņām. Es novēlu jums lieliskas debatas, jūsu klātbūtne ir ļoti būtiska mums. Priekšsēdētāji, es novēlu jums ļoti veiksmīgu sanāksmi un es aicinu jūs būt līdzās mums, stiprinot Eiropas Savienību un arī stiprinot visu mūsu valstu kapacitāti būt uh, izaicinājuma augstumos. Paldies! Priekšsādātāji, godējumie uh, Sasolīkungs, godājumie deputāti, Eiropas un Nacionālo parlamentu, eh, godājumie referenti, runātāji, eh, Pinklerkungs, reģionu komitejas priekšsēdētāji, reģionu komitejas un sociālo eh, lietu komitejas locekļi Es sveicu jūs gan Horvātijas parlamenta, gan savā vārdā. Esmu gandarīts par to, ka tagad, diskutējot par zaļo kursu, šodienas temats ir cīņa pret klimata pārmaiņām un ietekme uz budžeta, sociālo un ekonomisko politiku Eiropas Savienībā. Mēs visi piekritīsim tam, ka klimata pārmaiņas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies šodien. Un mūsu mūsu paudzi īpaši atbildīgi šajā sakarā. Eiropas Savienība ar 10% globālā mēroga CO2 izmešiem ir atbildīga par to, lai tā kļūtu par globālu mērogu līderi cīņā pret klimata pārmaiņām. Uh, caur enerģijas e, pāreju un sasniedzot klimatneutralitāti uz 2050. gadu, kā jau to norādīja parlamenta priekšsēdētājs Asolī. Es domāju, ka mēs visi saprotam to, ka zaļais kurs mūs ievedīs jaunā pārmaiņu ciklā. Zaļais kurs ir Eiropas ekonomikas pārveids. Uh, process. Uh, Ekonomiskā izaugsme, jauni biznesa modeļi, te, tirgi, uh, tehnoloģijas attīstības un inovācijas nākotnē. Un tomēr mums ir jāsaprot tas, ka visām dalībvalstīm nav vienots, vienādas izējas pozīcijas ceļā uz zemoglekļa ekonomiku, un tāpēc ļoti būtiska ir taisnīga un sociāli līdzsvarot pārēj, kā jau to tikko norādīja parlamenta priekšsēdētājs, lai visiem radītu vienādus spēles noteikumus. Tāpēc Mēs to apzināmies, būs nepieciešams gan publiskais, gan privātais eh, finansējums, un tas ir jāņem vērā mūsu sarunās par daudzgadu finanšu schēmu. Līdz ar to Eh, prioritāri šajā procesā ir taisnīgs pārejas mehānisms. Tiek sagaidīts, ka šo mehānismu tiks mobilizēt ap 100 miljardiem eiro reģioniem, kuriem būs uz saviem pleciem jāiznes vislielākā nasta pārējā uz zemoglekļa ekonomiku. Tāpat arī tas nozīmē e, mentalitātes un dzīvesveidu maiņu. Mēs apzināmies, ka šis uzdevums nebūs vienkāršs un pieprasīts prasīs lielu apņemšanos un iesaistīšanos no visu puses. Dārgie kolēģi, Horvātija ir Eh, valsts, eh, kas ir bagāta ar dabas resursiem, līdz ar to mēs apzināmies šī ambiciozā plāna nozīmi. Šī plāna mērķi ir iekļauti mūsu enerģijas attīstības plānā 30. gadam un prognozēm 50. gadam ar integrētu nacionālo enerģijas plānu 30. gadam. Mēs liekam uzsvaru uz enerģijas drošību, kā arī uz ilgspējīgu enerģijas attīstību, samazinātu patēriņu un e, samazinātu e, siltumnīca efekta gāzes emisijas līmeni. Tāpat mēs koncentrējamies uz atjaunīgo enerģiju avotiem un uh, to, lai samazinātu CO2 izmešs uz vienu iedzīvotāju. Šobrīd eh, eh, Horvātija apmierina ļoti lielu daļu savas enerģijas no atjaunīgiem avotiem. Mēs esam iecerējuši to palielināt līdz 40% tuvākajā laikā, un tādējādi mēs nonākam padošajā pozīcijā. Tāpat arī mēs esam ņēmuši vērā sociālos un ekonomiskos aspektus mūsu plānos, tā skaitā arī pilsoņu bažas par to, cik šāda pārēja varat izmaksāt. Šajā sakā sakarā. Mēs izveidojām īpašu programmu e, enerģētiski trūcīgajām mājasaimniecībām, lai stiprinātu viņu iespēju tikt ar šos tam galā. Nu, tagad paldies jums par uzmanību, un es došu vārdu pirmajam runātājam, Markam e, Kārnejam, kurš ir īpašais sūtnis klimata jautājumos, ANO sūtnis Kārnē. Kungs, vārds jums! Thank you. Uh... Paldies, uh, priekšstādātāja kungs. Uh, uh, paldies par pagodinājumu, ka tik uzaicināts uz šo sanāksmi. Es runāšu par to, kā privātais sektors var atbalstīt uh, publiskā sektora veiktos pasākumus. Eh, ņemot vērā pie samilstošo klimata krīzi 2020. gadam jāsāk par klimata rīcības eh, gadu eh, un COP26 organizēs apvienotā karalista un Itālija un ir jābūt skaidrai trajektorijai uz nulles emisijām saskaņa ar uh, Parīzes vienošanos. Un tās ir lielākās iespējas uh, mūsu laikmatā. Mūsu mērķis ir nodrošināt finansējumu COP26 un katrā finansiāla rakstura lēmumā jāņem vērā klimata pārmaiņas. Tas ir uh, sakāms par finanšu institūcijām, multilaterālām privātām bankām un it īpaši privātam sektoram. Nulles emisijas ir um, apstiprināts mērķis šeit un uh, ir sekošas daudzas jurisdikcijas un ir svarīgi panākt neto nulles emisijas, lai katra banka apdrošinātājs investors arī uh, paziņotu, kāds ir viņu plāns, lai sasniegtu šo nulles emisiju līmeni. Ir jāzina, kas ir gatavs un kas nav gatavs to darīt, kur ir lielākie riski, kur ir lielākās iespējas, un mēs runāsim par trim jomām atskaitīt apraites, uh, uh, risku pārvaldība un uh, rentabilitāte. Un katra ieguldījums, un īpaši šī parlamenta ieguldījums, būs ļoti svarīgs. Tātad viss, ko var izmērīt, var arī pārvaldīt. Tāda ir sena sentence. Parīzē pēc Parīzes vienošanās tika izveidots TCFD, un uh, pēc pusotra gada tika apstiprināti uh, mērķi uh, ar klimātu saistītā finanšu riska atklāšanai. Šobrīd uh, ir runa par bilances vērtību 135 triljoniem dolāru. Eh, Glasgovā COP26 eh, ir paredzēts veidot eh, iestāžu koalīciju, lai noteiktu, ka atskaitīšanās par klimata jautājumiem ir obligāta prasība. Vēlreiz vēlējos uzteikt Eiropas Savienības vadošo lomu. Komisija pieņēma vadlīnijas par ar finā, klimātu saistītu finansu informāciju, un Valdis Dombrovskis norādīja, ka šādas atskaitīšanās prasības būs pamata akmens Eiropas Savienības ilgspējīgu finanšu stratēģijai Eh, es aicinu jūs eh, tagad eh, strādāt pie TCFD. Tā ir ļoti svarīga informācija un viss. Uh, pilnīgākie informācijas atklāšanas standarti, kur ir noteikti īpaši kritēriji un standarti. Un tas arī palīdz uzņēmiem, kam nepieciešama piekļuva finansēm, pieņemt informētus lēmumus. Un uh, uh, to atbalsta lielākās bankas Eiropā un uh, pasaulē, un arī konsultācija firmas un uh, Eh, ir nesen paziņots, ka ANO atbildīgās investīcijas eh, sadarbības tīkla 2275 parakstītāji apņemas eh, piemērot ECFD. Un tādēļ ir nepieciešami vienoti standarti. Risku pārvaldība Eh, ilgspējīgām finansēm ir eh, nepieciešama labāka risku pārvaldība saistībā ar klimata pārmaiņām. Un eh, ir jāparāda uzņēmumiem, kā tiks samazinātas emisijas, jāizvērtē uzņēmumu plāni pārējas procesam. Anglijas banka pagājuši gada kļuva uh, pirmā uh, šāda iestāde, kas izvērtēja uh, banku un citu uzraugāmo finanšu struktūru atbilstību šīm prasībām. Un uh, Eh, šeit eh, ir jāizvērtē tas, lai netiktu ciesti lieli zaudējumi un netiktu īstenot katastrofālu uzņēmēju darbības stratēģiju. Anglijas banka veica stresa testus un uh, tiek konstatētas tās struktūras, kam šādas stratēģijas vēl nav. Anglijas banka uh, sadarbojas ar 50 citām centrālām bankām un uzraudzības iestādēm visā pasaulē, lai uh, šo stresa testu metodu, metodiku darītu pieejamu arī citiem un uh, arī sešas bankas no eiro sistēmas ir uzsākušas savu stresa testus. Es gribu teikt, ka tiek konstatēts ne tikai riska pārvaldības līmenis, bet arī stiprinātās mūsu banku sistēmas konkurētspēju un arī maksimizē klimatu politikas ietekmi. Un trešais punkts ir peļņa kā es teicu, pārējo uz uh, nulles izmešiem ir milzīga ekonomiska iespēja, tas skars, tas skars uh, visas ekonomikas nozares. Un viss nav tik vienkārši, ka tikai jāatbalsta būtu zaļās tehnoloģijas. Uh, uzņēmumi, kas pāriet uz nulles emisijām, ir arī jāstimulē un jāatalgo, jo cilvēki arvien vairāk prasa uh, lai notiktu rīcība klimata labā, īpašnieki, piemēram, pensiju fondi prasa, lai pilsoņu nauda tiktu investēta saskaņā ar viņu atbalstītajām vērtībām. ESG e, kritēriji. E, šeit e, ir svarīgi elementi kā sociālie jautājumi un pārvaldība, bet tāds elements kā klimata pārmaiņas netika ņemts vērā. Un a, oglekļa nospiedums nebija vērtēts domājot par nākotni. Es uh, Nedomāju, ka mums vajadzētu kaut kādus melnos sarakstus uh, sagatavot ar kā sliktiem uzņēmumiem un finansēt tikai zaļās uh, tehnoloģijas. Nē, tā tas nav. Šeit ir uh, daudz niansētāka pieeja jāīsteno ir vairāki veidi, kā kapitāla nodrošinātāji var izvērtēt uzņēmumu gatavību pārējais procesam. Pirmais ir uh, aktīvu uh, procents, kas uh, atbilst uh, jaunajam standartam TCFD. Nākamais būtu jāizvērtē tas uh, aktīvu īpatsvars, kas ir saskaņots ar Parīzes mērķiem, jeb nulles emisiju sasniegšanu un ir jābūt Eh, skaidrām, ka ir jābūt eh, šīm nulles emisiju mērķim definētam, tālāk arī iespēja izvērtēt sasniegto progresu un tāpat arī eh, pārvaldības elementi vai vadītāju alga ir saskaņota ar izvirzīto mērķu sasniegšanu klimata jomā. Tāpat jāizvērtē uh, ieguldījumu portfeļa uh, ietekme uz sasilšanu. Jau AXA un Alianse uh, apdrošināšanas firmas šobrīd brīvprātīgi sniedz šādu informāciju. Līdz COP26 mēs esam paredzējuši izveidot plašu aktīvu īpašnieku un pārvaldītāju uh, Uh, koalīciju, kas uh, par mērķi būtu izvirzījuši uh, nulles emisiju mērķi. Tas pats būtu jātiecina uz globālām attīstības bankām un institūcijām, kas finansē attīstību noslēgumā. Nekļūdieties, Eiropas Savienība gūt, gūst panākumus. Ar viens amils klimata krīze pieaug sabiedrības spiediens prasot noteikti nulles emisijas. Tas nozīmē, ka globālā finanšu sistēma strauji mainās. E, ilgspējīgās finanses ir jaunais internets un e, struktūrālās pārmaiņas skars katru uzņēmumu un visus aktīvu veidus. Eh, ilgspējīgo finanšu sistēma tiek veikta, bet ir jādara vairāk, lai realizētu eh, iespējamo potenciālu. Ir nepieciešams, eh, lai valdība un parlaments koordinētu privātā sektora veiktos pasākumus ilgtspējīgas finanses kļūst ar vien vairāk uh, izplatītas, bet mēs vēl neesam sasnieguši nepieciešamo apjomu. Mēs, uh, ja turpināsim rīkoties uh, līdzinējā tempā, tad globālā sasilšana sasniegs 3,7 grādus. Tā, ja nav eh, eh, skaidru, koordinātu, saskaņotu pasākumu, tad būs vienkāršoti pasākumi veikti, kas nenodrošinās glūdu pārējais procesu. Noslēgumā gribu teikt, ka ir jārīkojas un šī parlamenta veiktie pasākumi būs kā paraugs citām valdībām visā pasaulē un COP26, ko uh, vadīs apvienotā karaliste un Itālija, radīs iespēju izmantot mūsu priekšā esošās iespējas cīņā pret klimata pārmaiņām. Paldies! So, good morning, everyone. Um... Esiet sveicināti, es eh, vadīšu rīta sesijas turpmāko daļu. Mani īpaši interesēja Marka Kārneja pieminētās 50 eh, zaļā nokrāsas īrijā. Mēs eh, savulaik runājām par 40 zaļā nokrāsām, tā kā rekā. Bet, nu, dosim vārdu Gajam Raideram, starptautiskās darba organizācijas ģenerāldirektoram. Jā, paldies! Vispirmkārtām vēlos pateikties eh, Eiropas parlamentam un Horvātijas prezidentūrai par man dāvāto iespēju jūs uzrunāt. Mūsu eh, kopīgajā vēsturē starptautiskā darba organizācija uh, Alaž ar zināmu apbrīnu un skaudību ir raudzījusies uz Eiropas Savienību. Eiropas Savienība sev ir pierādījusi tikai un vienīgi pateicoties kopīgām vērtībām, sociālajām taisnīgumam, vienlīdzībai, kopīgām darba metodēm, sociālajai partnerībai un dialogam, bet arī kopīgai vienotai gatavībai stāties pretī izaicinājumiem un pieņemt un jaunām iespējām. Šodien atzīmējam simts gadus kopš notika, sākās starptautiska organizēšanās, kā rezultātā tappa starptautiskā darba organizācija. Un, raugoties nākotnē, mēs aicinām nepagurt un turpināt darbu, lai veidotu ilgspējīgu darbu nākotnē Eiropā un pasaulē. Mūsu ieskatā ir īpaši svarīgas pagājušā gada oktobra Eiropa padomes eh, eh, atziņas, kurā eh, tā atzīmēja darba nākotnes jautājumiem veltīto deklarāciju, ko pieņēma ILO konferences pagājušajā jūnijā. Tajā pat laikā Eiropas komisija tagad ir nākos klajā ar par savu zaļā kursa institīvu, kas ir kā pāraugs un piemērs pārējai pasaulē ceļā uz iekšēju un ārēju izaugsmu. Tā kā vēlos uh, arī sveikt un, un atzīmēt Eiropas Savienības izvirzīto klimatneutralitātes mērķi 2050. gadam. Daži pasaulē joprojām noliedz cilvēka ietekmi uz klimata pārmaiņu gaitu, bet uh, mēs, kas par to esam uh, esam pārliecināti, labi zinām, ka laiks ir pēdējais laiks rīkoties. Nedrīkstam izniekot ne brīdi laika, klimata pārmaiņas kļūst arvien straujākas un haotiskākas, un COP Madridē visticamāk būs izrādījies tikai kārtējais tāds vilcināšanās solis laikā no 2000. līdz 2015. gadam tika zaudēti uh, 23 miljoni uh, pilnvērtīga darba mūža gadi, pateicoties dažādām uh, slimībām un, un arodu kaitēm darba uh, apstākļu ietekmē. Uh, šī tendence var tikai un vienīgi pasliktināties, jo atsevišķos pasaules nostūros būs vienkārši pārāk karsts, lai pilnvērtīgi strādātu. Un tas nozīmē, ka mēs arī riskējam pēc dažiem gadiem eh, zaudēt 72 miljonus uh, pilnvērtīgu darba uh, vietu. Mūsu uh, planēta kļūst cilvēkam arvien nepiemērotāka. Nesen ILO uh, dibinātāja struktūras, valdības un darba devēja, darba ņēmēja pārstāvi uh, principiāli vienojās, ka ir nepieciešama tāda politika pasaulē, kas no vienas puses nodrošina izaugsmi un darba vietas, bet no otras puses uh, respektē vidi Tā kā uh, ir pagājis uh, šis nulles likmju uh, izpratnes laiks, uh, cilvēki, valdības, darba devēja ņēmēji sapratuši, ka uh, darba vietas izaugsme un vide ir savstarpēji papildinošas uh, sfēras, nevis savstarpēji izslēdzošas sfēras. Eh, darba vietu zaļināšanas eh, šī te bilance, bilancē līdz 2030. gadam ir jākļūst pozitīvai, eh, neskatoties uz to, ka planētas caurmēra temperatūra pieauga šis alternatīvais scenārijs uh, šiem, uh, šajā apakaliptiskajam skatījumam ir tāds cerīgs un patīkams, bet, uh, diemžēl, nepietiks ar to vien, ka mēs tam ticēsim vai par to priecāsimies vai, vai to pasvītrosim. Ir nepieciešams rīkoties, rīkoties politiskās plānošanas plāksnē, un šeit zaļais kurs ir flagmaņa iniciatīva. Uh, un ļaujiet man pasvītrot uh, šī zaļā kursa uh, īpašos trumpjus. Priekšstādājs Sasolī jau norādīja, ka klimata pārmaiņas tikai padziļina nevienlīdzību un dažus reģionus, dažas sabiedrības daļas alažas skar smagāk. Un tāpēc šajā zaļajā kursā iebūvētais taisnīguma aspekts ir īpaši nozīmīgs es varu tikai pasvītrot, cik fundamentāli svarīgi tas ir. Es uzskatu, ka uh, mm, klimata pielāgošanās klimata pārmaiņām var būt vai nu taisnīga un vienlīdzīga pret visiem, vai arī par to principā nevar būt nerunas, jo uh, notikumi, arī aizdīto mēnešu un nedēļu notikumi to atkal un atkal pasvītro. Citādāk mūsu rosīšanās būs tikai neliederīga, kaitnieciska vai pašnāvnieciska. Pasaulē joprojām ir uh, liels īpatsvars tādu cilvēku, kuriem uh, lielākā rūpe ir mēneša beigās savilkt galus kopā, nevis uh, tur domāt par, par kaut kādiem uh, grādiem, planētu un tā tālāk. Uh, To ir sadzirdējuši politikas veidotāji un lēmēji. Arī ANO globālajā klimata rīcības plānā ģenerālsekretārs uh, izsludināja uh, rīcību klimata un darba vietu jomā, kur uh, mūsu struktūra ILO ir uzņēmusies šefību un 46 valsts jau ir parakstījušās. Tas, ko dara Eiropa caur savu zaļo kursu, to dara arī pārējā pasaule. Tas ir būtisks elements un, un handikaps, eh, izpildot 2030. gada ilgspējīgas attīstības darba kārtību. Un ja pa, mūsu patiesais mērķis ir neatstāt nevienu novārtā, sasniegt patiesu klimata neutralitāti, tad nedrīkstam arī nevienu atstumt, domājot par to, kādu soļu spērt nākotnē. Šeit Eiropā ir lieliskas iestrādes, sociālo tiesību pīlāru kaut vai lai pieminu, eh, sociālo partneru ciešā iesaista, eh, līdzīgi kā tas ir mūsu struktūrā ILO. Otram kārtām ILO eh, zaļais kurs Mm, atzīst to, ka e, šī mm, pārēja, lai pielāgotos klimatam, prasīs ievērojams investīcijas. Un mm, e, zaļais kurs to piedāvā paļaujoties kā uz publisko, tā privāto finansējumu, kā arī e, taisnīgās pārējas fondu, kas atbalstīs tos, kuriem klājas visgrūtāk. Laika gaitā Eiropas lēmumu pieņēmējiem nāksies raudzīties un izlemt, vai Uh, ir pietiekami resursu uh, šo ambiciozo mērķu sasniegšanai. Un te nāksies pasaulē sekot Eiropas piemēram. Man ir patiesa prieks, ka uh, šeit man blakus sēž Marks Kārnīs, kurš tagad ir nozīmēts kā ANO īpašais sūtnis. Tas nozīmē, ka mūsu nākotne ir drošās rokās. Ļaujiet man pasvītrot Marka sacīto, kas ir īpaši aktuāls arī mums. Ļoti vienkārši Uh, augošo uh, attīstības uh, ekonomiku ieskatā Eiropa uh, ir kā tāda sapņu zeme, kas ir sasniegusi uh, to dzīves uh, kvalitāti, kuru tās alaži ir vēlējušās. Un uh, tas ir ļoti bīstami, jo mūsu līdzinējā politika ir bijusi principā naidīga, bezatbildīga pret planētu, pret klimatu. Uh, šeit mēs nedrīkstam turpināt attālināties no pārējās pasaules ar savu pašstāvniecisko attieksmi pret pasauli. Mums ir jāaicina pārējo pasauli sekot mums tādā pozitīvā virzienā. Tāpēc zaļais kurs ir vēl jo nozīmīgāks. Uh, ir būtiski, lai oglekļa neitrāla būtu ne tikai Eiropa, bet arī pārējā pasaule. Citādāk mūsu centieniem nebūs īpašas jēgas. Būs jāveic daudz kas tāds, kas līdz šim nav ticis darīts, eh, bet tas nebūtu nenozīmē, ka no tā būtu jāvairās. Eh, ja vien ir eh, racionāls, objektīvs pamats, ko darīt lietas labā, tādā veidā uzlabojot eh, cilvēku dzīvi, tad tas ir jādara. Piemērs. 2008. gads notika COP14 Polijā. Es tikos ar Silēzijas ogļraču arotbiedrību pārstāvjiem. Šobrīd šī, šī šahtas ir jau slēgtas, un es viņiem teicu un argumentēju, kāpēc ir būtiski pāriet uz klimata neitrālu tautsēmniecību un uh, Eh, es savos argumentos biju absolūti pārliecināts, bet ogļračus es tā arī nespēju pārliecināt. Un tagad es saprotu, kāpēc. Tāpēc, ka nebija reālu alternatīvu, ko piedāvāt šiem cilvēkiem. Nebija taisnīgās pārējas fonda, ko piedāvāt kā atspaidu, kā risinājumu. Un tas ir tas, ko esmu sapratis uh, ILO simtsgades deklarācija, to īpaši pasvītrošo, kompensējošo, atbalstošo komponentu šajos centienos, alternatīvas investīcijas, pārorientāciju. Un tagad esmu pārliecināts, ka mums beidzot, beidzot ir izredzes sasniegt izvirzītos mērķus. un paļaujos uz uh, turpmāku ciešu un arvien dziļāku sadarbību mūsu institūciju starpā. Paldies, ka uzklausījāt! Liels jums paldies! Nu, došu vārdu mūsu nākamajam viesim Emmai Navarro Viņa ir invest Eiropas Investīcija bankas prezidente. Navarro kundze, desmit minūtes jūsu rīcībā. Jā, paldies! Arī es vēlos pateikties par šo laipno uzaicinājumu arī mēs apzināmies un, un ļoti izjūtam Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentu nozīmīgo lomu šajā lielajā pārmaiņu procesā ceļā uz uh, patiesu oglekļa neutralitāti. Mūsu galamērķis ir skaidri definēts - klimata neutralitāte, oglekļa neutralitāte, neatstājot nevienu novārtā. Tas ir tas, ko pilsoņi, tīpaši mūsdienu jaunatne, uh, no mums prasa nekavējošu rīcību, reaģējot uz eh, ārkārtas situāciju klimata jomā. Un mēs šobrīd gatavojam ceļa karti, kā sasniegt šo mērķi. Tas ir Eiropas zaļais kurs, arī Eiropas zaļās eh, tiesības un regulējums eh, mums kalpos kā atspaids mūsu ceļā. Mēs visi sēžam vienā laivā. Ir skaidrs, ka Šis eh, ceļš būs grūts, eh, dažbrīd būs smagi, bet dekarbonizācija mūsu tautsēmniecībā nekad nav piedāvāta kā vienā dienā paveicams darbiņš. Tas nozīmēs attieksmes, izpratnes, dzīvesveida un uztveres maiņu. Kā norādīja Kārnīkungs, finanšu joma būs izšķiroši nozīmīgs priekšnosacījums eh, šo pasākumu sekmīgai īstenošanai. Un Par to tad arī vēlos runāt, ko šajā sakarā dara un ir gatava darīt Eiropas Investīcija banka, kā partneris Eiropas zaļā kursa īstenošanā. Uh, zaļo investīciju deficīts ir milzīgs, ir nepieciešamas milzu investīcijas, lai dekarbonizētu mūsu tautsēmniecību un ieviestu praksē jaunas tehnoloģijas, kas ir vitāli un absolūti nepieciešamas. Eiropas komisija lēš, ka mūsu 2030. gada klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanai vien būs nepieciešami 260 miljoni eiro papildus katru gadu, nemaz nerunājot par mm, tā, tiem papildu uzdevumiem, um, ko ir izvirzījis zaļais kurs eh, - intensificēt izmešu samazināšanu un plašāku vides mērķu sasniegšanu. Ir skaidrs, ka no budžeta, no nodokļu maksātāju naudas, eh, to nebūs iespējams apmaksāt. Uzņēmumiem, mājasaimniecībām būs jābūt tiem, kas eh, finansē šos eh, kapitāla izdevumus. Un te ir nepieciešama tāda finanšu sistēma, kas spēj pārvirzīt finanšu plūsmas vēlamā virzienā tāda sistēma, kas ir klimata apzinīga, kas uh, vada investorus, kas tos virza vēlamajā virzienā, kas prasa ilgtspējību kā kritēriju jebkādos finanšu apsvērumos vai plānos. Eiropai šeit ir savas īpašas iniciatīvas salīdzinot ar pārējo pasauli. Tās ir vērtējums pozitīvi, tās kalpos kā ceļvedis investoriem lēmumu pieņemšanā savu investīciju politiku plānojot. Šīs iniciatīvas mums uh, arī dos iespēju iegūt uh, labus salīdzināmus datus, informāciju, mm, uz kuras pamata tad mēs varēsim vēl kāpināt mūsu investīciju politiku. Eiropas Savienības taksonomija ir kritiski nepieciešams solis, lai uh, sekmētu uh, zaļās investīcijas un novērstu šo nu, viltus zaļināšanu finanšu pasaulē. Eiropas Investīcija banka šeit ir gandarīta par mm, līdzlikumdevēju decembrī panākto vienošanos. Jau eh, tagad esam principā gatavi pārņemt šo taksonomiju, ieviest to praksē un uh, turpināsim konsultēt, atbalstīt mm, turpmāko deleģēto aktu pieņemšanas gaitā. Bet arī nerunājot par likumdošanas uh, fronti, uh, mēs vērojam citas pozitīvas pazīmes, kas nāk no paša finanšu tirgus. Kapitāla pārvaldītāji arvien lielākā mērā rēķinās ar ESG sociālajiem un vides apsvērumiem un parametriem savu investīciju produktu uh, un darbības plānošanā. Atsevišķi finanšu tirgus mm, darboņi uh, mm, ļoti apzinīgi strādā, lai pārvirzītu uh, tātad investīciju līdzekļus mm, zaļā, ilgspējīgā gultnē. Un investīcija produktiem tiek veikti klimata stresa testi, piemēram. Klimats tāpat arī būs uh, būtisks elements ECB uh, nākamajā monitoringa pārskatā, uh, ko nesen atzīmē Kristīna Lagarda, Eiropas centrālbankas vadītāja. Šādas publiskās bankas, daudzpusējās bankas, uh, kā mūsējās struktūras, uh, var darīt savu, savu daļu uh, jo mūsu mērķis ir rezultāts. Uh, virzot uh, finanšu plūsmas uh, tur, kur tas ir nepieciešams mm, tādā veidā uh, radot precedentu, katalizējot tādu pārorientēšanos investoru pasaulē, mazinot risku, mm, iedzīvinot kādas tendences, sniedzot tehnisku atbalstu. Tā lai finanšu pasaulē varētu investori darboties, paļaujoties Un, mm, kā jau atzīmēju sākumā, esam izvēlējušies ceļu, kurp dosimies, mērķis ir skaidrs. Mēs Eiropas Investīcija bankā esam gatavi darīt savu daļu. Mēs esam jūsu banka, mēs esam Eiropas Savienības banka. Mēs uh, apzināmies kas kādas ir likmes šajā spēlē un esam gatavi strādāt apzinīgi un uzcītīgi. Taču labā ziņas ir tādas, ka uh, nesākam šos, šīs visas ieceres īstenot no nulles. Mēs jau ilgāku laiku, daudzus gadus, esam domājuši zaļi, vidē draudzīgi, ilgspējīgi. Vairāk kā 170 miljārdus finansējuma aizdīto gadu garumā esam novirzījuši vides rīcības un klimata aizsardzības projektiem pasaulē. Esam atbalstījuši vai, ar vairāk kā 600 miljardiem vērtām investīcijām šādus projektus, un līdz ar to esam lielākais uh, klimata rīcības finansētājs pasaulē. Arī zaļo obligāciju tirgus uh, ir uh, mūsu sasniegums, ar ko lepojamies. 2007. gadā šeit tika spērti būtiski soļi un esam gatavi iet uz priekšu. Un neskatoties uz mūsu līdzinējiem sasniegumiem, ir skaidrs, ka mūsu priekšā ir joprojām vēl jo lielāks izaicinājums. Nedrīkst turpināt ierastajā tempā. Tieši tāpēc Pagājušā gada novembrī no, nolēmām, ka mūsu klimata saistības eh, būtiski pastiprināsim un uh, esam gatavi pretendēt uz Eiropas klimata bankas funkciju uzņemšanos kā to pieteica komisijas jaunā priekšsēdētāja. Esam palielināt uh, klimata finansējumu komponenti mūsu kopējā darbībā līdz 50% ar vienu triljonu eiro vērtām investīcijām nākamās, nākamo desmit gadu garumā. Tas ir iespējams Kaut arī noteikti būs grūti. Bet pazīmes ir iepriecinošas. Pagājuši gadu viena uh, mūsu klimata projektu kopējā investīcija vērtība pārsniedz 25 miljārdus eiro, un tas ir labs sākums. Mūsu otra apņemšanās ir saskaņot visu mūsu darbību finanšu jomā ar Parīzes nolīgumu uzstādījumiem un izdarīt to šogad. Šī apņemšanās ir ļoti būtiska, jo citādāk būtu maza jēga uh, iestāties par klimatu, tā teikt, ar vienu roku, ja ar otru roku mēs darām kaut ko citu. Un šai kontekstā esam lēmuši, ka pārtrauksim finansēt tādus energoproduktus, eh, kuri grozās ap uh, fosīlo kurināmo, tostarp uh, dabas gāzi. Mēs esam pirmā daudzpusējā banka pasaulē, kas šādu lēmumu ir pieņēmusi. Mūsu jaunā klimata stratēģija e, noteikti e, tā ir jābūt taisnīgai. E, šie divi uzstādījumi - rīcība klimata jomā un taisnīgums, sociālais taisnīgums šeit ir neatraujami jēdzieni mūsu centieniem būs jēga un nozīme tikai tad, ja mēs palīdzēsim un atbalstīsim tos, kurus klimata pārmaiņas skar vissmagāk. Tādai institūcijai kā mūsējā, kas tika izveidota sociālās un ekonomiskās kohēzijas sekmēšanai Eiropā, sociālā dimensija ir bijusi un ir ļoti nozīmīga. Tieši tāpēc mēs uh, esam gatavi arī nākotnē būt cieši Eiropas komisijas partneris uh, šīs taisnīgās pārējas uh, eh, fonda uh, izpildē. Mēs esam gatavi piesaistīt investīcijas, virzīt tās, uh, lai īpaši atbalstītu tos reģionus, tos eiropiešus, kuri ir īpaši atkarīgi no uh, fosilā kurināmā, no saistītajām industrijām, uh, piemēram, uh, ogļu ieguves reģionos. Eiropas Investīcija banka, Eiropas banka ir apņēmības pilna smagi strādāt, atbilstoši savai, savai funkcijai, savai svara kategorijai, ciešā sadarbībā ar Eiropas institūcijām un citiem partneriem, lai kāpinātu investīciju apjomu ceļā uz klimatneitrālu, klimatu noturīgu un oglekļa ziņā neitrālu tautsaimniecību. Un Esam gatavi atbalstīt šos centienus šeit, Eiropā un citviet pasaulē. Mēs apzināmies, ka tas maksās, ka tas prasīs piepūli, uh, bet uh, bezdarbības cena, kā liecina aprēķini, būs augstāka nekā rīkojoties. Uh, situācija daudzējādā ziņā nav labvēlīga, bet ir tomēr arī iz, iespējams izmantot šīs iespējas, piemēram, ļoti zemās vai negatīvās procentu likmes, lai panāktu izrāvienu vēlamajā virzienā. Paļaujamies uz ciešu sadarbību ar jums arī nākotnē. Paldies! Thank you, Madam Navarro. Paldies, Navarro kundze. Jūs tagad dzirdējāt mūsu eh, trīs runātājus. Mēs tagad atradīsimies no priekšsēdētāja vietnieka un aicinu kolēģi Miloševiču ieņemt vietu uz paaugstinājuma. Un mēs pāriesim pie mūsu eh, šī rīta sēdes interaktīvās sadaļas. Mēs visi eh, pazīstam kolēģi, bet eh, jūsu vā, pilnsvārds ir Dagojans Miloševičs, eh, Horvātijas parlamenta vicepriekšsēdētājs. Tagad es dodu vārdu vispirms vides komitejas priekšsēdētājiem, kurš palīdzēs uzsākt diskusijas. Paldies! Es turpināšu franču valodā, jo ir pieejama mutiskā tulkošana. Dāmas un kungi, esmu gandrīz par šodienas viedokļu apmaiņu, un es gribētu pāris minūšu laikā izklāstīt Kāds ir skatījums uz zaļo kursu? Mēs varam uzskatām, ka Zaļam kursam ir jābūt ticamam un taisnīgam. Būt ticamam nozīmē pirmkārt finansiāli. Un mēs plaši atbalstām EIB investīciju bankas pārveidi par klimatu banku. Tam ir pilns parlamenta atbalsts, lai bankas vadītājs varētu īstenot šo pārveidi. Tāpat arī mēs strādājām, lai panāktu to, ko pieminēja Navaro kundze, kas ir taksonomija jeb e, Eiropas gramatika finanšu tirgiem un arī tādiem, e, tādām publiskām bankām kā EIB un citām centrālajām bankām. E, tāpat ticamība šodien ir jāskata budžeta kontekstā Eh, ņemot vērā to, ka parlaments eh, aicina izveidot zaļus pašresursus, līdz ar to liela daļa no zaļā kursa ticamības eh, ir atkarīga no finansiāliem elementiem. Un ticiet man, ka vairums parlamenta politisko grupu atbalsta šādu pieeju. Otrais ticamības elements ir rūpnieciskā ticamība, jo var veidot plānus, spraust mērķus, oglekļa neutralitāti uz 50 gadu un izmešu samazinājumu par 30%, bet ja nav vērtību ķēdes un citu aspektu, tad šie mērķi paliek uz papīra. Tāpēc Mēs strādājam šodien ar komisiju, lai izveidotu industriālo stratēģiju, ko nozīmē spēcīga Eiropas industriālā stratēģija, kas ir oglekļa neitrāla. Ko tas nozīmē autobūvē, metalurģijai, cementu rūpniecībai, visai tai rūpniecībai, kur Eiropa ir eh, pasaules mēroga spēlētājs un turpina tāds būt. Tāpēc mēs atbalstām vēl vienu dosieru kas eh, drīzumā tiks saņemts, kas ir oglekļa korekcija uz robežām. Jo, jā, eh, cenas pieaug, ja vides uh, uh, Eh, sakarā izvirzītās prasības pieaug, tad ir jābūt tādam mehānismam, kas nodrošina vienlīdzīgus spēles noteikumus Eiropas rūpniekiem. Pretējā gadā uh, tiktu delokalizētās eh, gan oglekļa emisijas, gan darba vietas. Tāpēc ir jārīkojas ticam un visbeidzot Taisnīgums. Jūs pieminējāt taisnīgu pārēju, bet ja Eiropa šādu mehānismu ir paredzējusi, tad tas ir tāpēc, ka parlaments to pieprasīja. Šī iniciatīva nāk no Eiropas parlamenta un divi mērķi - sociālais taisnīgums un teritoriālais taisnīgums iet roku rokā. Mūsuprāt, ir jākoncentrējas uz reģioniem, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs. Un tas nozīmē arī ir jānosaka kādas prasības, ne tikai vienkārši subsīdijas, bet ir jāparedz vietējas vai teritoriāls vai reģionāls taisnīgas pārējas plānas. Un tas ir komisijas mērķis - paredzēt vairāk līdzekļu šeit no otras puses ticamas apņemšanās un saistības darbības, lai varētu stimulēt pārēju enerģijā, eh, tīrā transportā eh, un citās jomās. Tāpat arī ir vēl citas dimensijas, ko vajadzētu attīstīt. Diemžēl es nevaru izklāstīt visas, bet es vēlētos, lai Nacionāla parlamentu kolēģi zinātu, ka tās valstis, kurām šķiet, ka eh, tās negatīvi ietekmēs pārēju, parlaments jūs atbalsta un mēs Būsim jums blakus, lai atbalstītu šo taisnīgo un ticamo pārēju, tā skaitā rūpnieciskā ziņā, jo mēs arī nevēlamies izvēlēties starp klimatu un darba vietām, un e, tas visvairāk skar teritoriālo plānu, jo nav nekā sliktāka kā Eiropa, kura attīsta oglekļa neutralitāti, savukārt otra paliek iepakaļ. Paldies, un tagad. Es eh, došu vārdu runātājiem un pēc tam panelim. Paldies, kuri ir aizpildījuši formu un mēs aizvien eh, piedāvājumu pieteikties, lūdzu izteikties divu minūšu laikā un došu vārdu eh, runātājam Mihlovakam. Ģimē. Godātie, godātie kolēģi, mēs Eiropā sevi pasludinām labprāt par uh, līderiem cīņā pret klimatu pārmaiņām, bet mums ir jābūt uzmanīgi uh, nenosakot nesasniedzamus mērķus 2050. gadam un uh, neapdraudēt mūsu ekonomisko, rūpniecisko pamatu. Eh, runājot par klimata neutralitāti Eiropā, mums būtu jārīkojas tas, kas ir eh, un jādara tas, kas iespējams nacionālā līmenī cīņā pret klimatu pārmaiņām un jāpatur prātā, cik izmaksās šādas struktūrāls pārmaiņas. Nevar eh, būt tā, ka pilsoņi un uh, uzņēmumi saskars ar milzīgu slogu un ka citās jomās šie līdzekļi būs jāatņem, jo tad būs, uh, protams, šajā procesā būs gan ieguvēji, gan zaudētāji, un tas godīgi jāpasaka cilvēkiem. Vācijā mēs to visu darām vienlaikus atsakoties gan no atomenerģijas, gan ogļu elektrostacijām un kanclere Merķele ir apsolījusi, ka Vācijā siltumnīca efekta gāzu izmēši līdz 2030. gadam tiks samazināti par 55%. Tas ir uh, sarežģīts un uh, vērienīgs uzdevums uh, rūpnieciski attīstītāji valstī un arī finanšu tirgiem būtu jādod savus ieguldījumus. Es gribu jūs brīdināt, ka klimata uh, pārmaiņu apkarošanas uh, dēļ uh, ir nedrīkst noteikt pārāk stingru regulējumu finanšu tirgiem un nevar būt tā, ka tikai zaļām investīcijām tiek noguldi, novirzīta nauda, jo tas apdraudētu finanšu stabilitāti un inovāciju attīstību. Paldies! Thank you, our... Paldies, nākošais runātājs, eh, deputāte Tīģē no Francijas. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka šodien ir zinātnisks konsens un arī mūsu vidū par to, ka jāpaātrina pūliņi cīņā pret eh, klimata pārmaiņām. Tāpat arī šodien jāapzinās, kas ir svarīgāk. Mēs saskaramies ar nozīmīgu izaicinājumu un Eh, tas ir finansējuma izaicinājums. Tāpat arī par metodu runājot, šķiet kolēģis Kanfēns arī pasvītroja to, kam ir jārīkojas ticami, ir nepieciešama eh, gan finansiāla, gan industriāla ticamība, bet arī leģis, leģislatīva ticamība, jo mēs esam likumdevēji. Un šajā sakarā ir jāpārdomā metodi, jo mēs nevaram vairs atļauties. Yeah būt paralēli starp eh, Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Mums ir jābūt skaidrībai, kā mēs varam saskaņot īstenotos projektus un kā mēs varam kā prioritāti nospraust tik eh, enerģētisko pārējumu cīņu pret klimatu pārmaiņām. Tas ir steidzami jādara un es aicinu visus pārdomāt metodi. Paldies! Paldies! Ja jums ir specifisks jautājums kādam no panelistiem, lūdzu norādiet to. Nākošais runātājs eh, Popa kungs no Rumānijas. Godājamie parlamenta deputāti, Nacionālo parlamentu deputāti, mēs visi atbalstām mērķus un ambīcijas klimata pārmaiņu sakarā. Ir nepieciešams finansējums zaļiem kursam un tas nedrīkst ietekmēt struktūrālos un kohēzijas fondus. Tāpat ir jābūt pētījumiem pār pozitīviem rezultātiem 50. gadam ikviena, ikvienai dalībvalstī, un mums ir jāizvērtē gan īsā, gan vidējā, gan ilgā termiņā ietekmes budžetu. Mē, Eh, par klimata prioritātēm mums jāņem vērā arī tas fakts, ka pārējai uz zaļo ekonomiku nozīmē izmaksas katrai dalībvalstī, eh, pavalstīm specifiski un jāapzinās, ka atsevišķām dalībvalstīm ir jāinvestē infrastruktūrās. Un zaļā kursa piemērošana ir eh, jāsaskaņo ar sociālām izmaksām Eiropas Savienībā. Un man jautājums ir, jo gaisam robežu nav, kā Eiropa Eiropas Savienība rīkosies vai rieģēs vismaz tirznieciskā līmenī attiecībā ar citām ekonomikām, kurām nebūs šādu pašu darbību vides un klimata politikas sakarā. Paldies! Nākošais runātājs no Somijas. Varke Ainēnas. Paldies, priekšsēdētājs! Šis ir iedvesmojošs pasākums, un šīs attieksmes iekļau gan vērtības, gan cerības. Tirgus ekonomiku vada cerības un pārējā uz bez fosilo degvielu ekonomiku būs garš process, jo tas prasa visaptverošu investīciju pāriorientēšanu. Un šeit daudz kas būs atkarīgs no investoru anticipēšanas ilgspējām. Protams, ir arī tiešā ietekme no investīciju bankas politikas puses, bet firmām un investoriem ir jāparedz eh, nākotne, kurā būs mazāk pievilcīgi būt atkarīgiem no. Uh, eh, fosili intensīvas enerģijas. Tāpēc būtu uh, neliels uh, nebūtu pārspīlējums teikt, ka šis ir kā vingrinājums nākotnes paredzējumiem, jo tādā veidā mēs varētu paredzēt mūsu dažādas eh, nākotnes plānus. Protams, te CFD ir būtisks instruments, tāpat arī taksonomija, un mēs jau daudz no tā redzam runājot par Uh, plašiem institucionāliem investoriem. Uh, būs uh, investīcijas bezfosilajās, bezfosilā nākotnē, ja tas būs pievilcīgi, un es domāju, ka ir ļoti būtiski stiprināt šīs pārmaiņas un cerības, un manuprāt, tas arī Eh, vēl viens būtisks instruments būtu Eiropas Savienības CO2 budžets, lai varētu determinēt emisiju tiesību cenas un eh, kaut kurā brīdī to varētu paplašināt arī eh, starptautiskā līmenī. Paldies, Vartainien kungs. Tagad dodu vārdu Stavro Kudzei no Kipras. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu e, ļoti gandarīta e, par iespēju izteikties pār zaļo kursu, kas būtu ambicioza, uz cilvēku centrāta un paredzēt taisnīgu pāreju. Es domāju, ka dalībvalsts un reģioni E, kurām ir mazāk iespēja, ka tās ir jāatbalsta. Un mēs ceram, ka taisnīgs pārejas fonds sniegs attiecīgo institucionālo, organizacionālo un finansiālo atbalstu tīpaši tiem reģioniem, kuri visvairāk cieš no klimata pārmaiņām. Dodieties, eh, dodie, dodot tiem iespēju ātrāk izpildīt viņu klimatiskās saistības. Klimata pārmaiņu negatīviem aspektiem ir nepieciešama visaptveroša pieeja tieši tāpat arī nacionālajie korekcijas pasākumi. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai koordinācijas pasākumi un Eiropas Savienības politikas, lauksaimniecība, transports, rūpniecība, veselība, turisms, tajā visā ir jābūt sinerģijai un eh, kolektīvām eh, saistībām no visām iesaistītajām pusēm visies, visos līmeņos. Un visbeidzot, es gribētu uzsvērt to, cik būtiski ir mobilizēt investīcijas Eh, eh, atjaunīgajās enerģijās, lai panāktu nacionālo mērķu sasniegšanu, panākot to, ka elektroenerģijas jautājumi tiek sakārtot tīri transporta jautājums un arī dabas gāze. Eh, tā, atjaunīgas enerģijas avotu, jauna atjaunīgas enerģijas avoti varētu palīdzēt risināt negatīvos aspektus klimata pārmaiņas. Paldies, un tagad dodu vārdu pārstāvim no Polijas Čorčetskim. Dāmas un kungi, priekšsēdētāji, godājumie konferences dalībnieki. Zaļais kurs ir izcila perspektīva, un Polija darīs visu, lai varētu šos mērķus sasniegt. Mūsu diskusijās mēs koncentrējamies uz klimatu politiku, kas ir visai svarīgs jautājums, jo norit globālā sasilšana tomēr eh, ogļu nozīme šeit ir neliela. Tālāk gāzes emisijas ir tikai ar 15% mazākas nekā no oglēm iegūtē enerģijā. Un tas nozīmē, ka Polijai būtu grūti sasniegt mērķus, kas pārsniedz mūsu iespējas. Mums ir eh, valsts parādu un arī vēsturisko. Uh, apsvērumu dēļ Polija bija oficēji, of, okupējusi padomu savienību 50 gadus, mēs esam iekavējuši par 50 gadiem, un tāpēc mums ir ļoti daudz uh, darba, kas ir iekavēts, un tā kā pārstruktrešanās mērogs ir tik plašs, mums būs jāmaina mūsu ražošanas sistēma 17,5 miljārdu eiro. Uh, korekcijas fondā ir tikai piliens jūrā. Mēs esam zaļā kursa atbalstītāji, un mēs savu sociālo apstākļu dēļ varam apņemties tos sasniegt tikai šī gadsimta otrajā pusē. Dāmas un kungi, mums ir 30 projekts dekomisionēts raktovs. Tā ir mēnesis ainava. Nav eh, nekādu iespēju restruktūrēt šo parādību. Vienas ogļraktuves, tas nozīmē ap 3000 ogļraču un 8000 eh, netiešo darba vietu. Arī šis jautājums ir jārisina. Un no šīs perspektīvas raugoties mūsu uh, Eh, pārēja ir uzsākta, mēs apzināmies izmaksas, tomēr ir jāņem vērā Eh, ikvienas dalībvalsts iespējas. Simtiem, eh, simts miljonu eiro ir summa, kas eh, nepieciešama, lai restruktūrētu vienu raktuvi objektu. Šis, mūsu uzdevums ir ļoti grūts, mēs darām, ko varam, tomēr apstākļi uz vietas padara šo uzdevumu mūsu valstī visai grūtu. Paldies! Un nākošais runātājs no Horvātijas. Tu Lušeka kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Klimata kārmaņa ietekme ir jūtama visā pasaulē, tāpēc arī globālais e, izaicinājums ir kā prioritāte visaugstākajā politiskajā līmenī. Horvātija apsveic zaļo kursu kā dokumentu, kas iekļauj visas ekonomikas jomas, un tas ir jāskat ne tikai kā plāns klimata neutralitātei, bet arī Eiropas ekonomikas pārveidas plāns. Vides pāri ir iespēja jaunai ekonomiskai attīstībai, rūpnieciskai attīstībai, investīcijām, zaļo tehnoloģiju un produktu attīstībai un uh, ekonomisko operatoru pārējai uz pieaugoši zaļu kopēju tirgu. Tāpat arī jāiekļauj zaļi pasākumi publiskajos iepirkumos un tādā veidā jāpanāk ilgtspējīga ražošana un patēriņš un darba vietas. Ceļš uz klimata neutralitāti arī paredz pietiekamus enerģijas resursus. Horvātija ir neliela valsts, kur redz savu daudz iespējas enerģijas resursos, jo tā geogrāfiski ir izdevīgi izvietot saules enerģijas izmantošanai. Ikvienai valstī ir jāpiešķir prioritāte resursiem, kas ir tās rīcībā. Tomēr ne visas valstis ir vienādās izējas pozīcijās un e, ir valstis, kas ir atkarīgas no fosilās de, e, degvielas industrijas. E, Savā prezidentūrā Horvātija pievērsīs īpašu uzmanību reģionālajai specifikai. Tāpat tuvāko desmit gadu laikā Eiropas Savienība mobilizēs vismaz triljonu eiro Līdz ar to DFS eh, tuvākajiem septiņiem gadiem būs visai būtiski, bet vēlos pasvītrot to, ka neraugoties uz šiem izaicinājumiem mums ir jārīkojas eh, kompromisa garā un nevis uz kohēzijas fondu rēķina. Paldies, un tagad es atgriezīšos pie paneļa un specifiskiem jautājumiem. Un varbūt Eh, Marks Kārnīs varētu atgriezties pie budžeta jautājuma. Īpaši runāja poļu kolēģis par, eh, par korekcijas piemērošanās fondu. The, uh... Jā, tūlīt uh, pie strīdīgā temata pāriešu. Tātad četri punkti. Pirmkārt, gribu uh, pieskarties Kanfāna kunga teiktajam un Rumānijas deputāta teiktajam. Tātad šeit uh, var uh, būt dažādi pieeja valstīm, kas netika aktīvi virzās 26, COP26 procesā. Tātad, uh, jo vairāk tiek iesaistīti citi reģioni, mazāki uzņēmumi un globāli uzņēmumi, jo uh, šis korekcijas varbūt nebūs tik lielas un ietekme būs pozitīva. COP process uh, palīdz uh, tādu kompensācijas tirgumu izveidoties. Un, jā, robežu korekciju nodoklis var kļūt par jautājumu šai kontekstā, bet ir arī pozitīvi pasākumi, pirms jāveic tālāk. Eh, ierobežotiem budžeta resursiem. Man nav jākomentē par šo līdzekļu apjomu. Es gribētu atbalstīt eh, Navāro kunga dzesteikto par EIB pieeju šai jautājumā. Tas ir viens no efektīvākiem veidiem, kā izmantot publisko finansējumu, eh, kā sviru un arī runājot par uh, finansēm Polijā, jā, šeit ir uh, jāizmanto klimata politika uh, un klimata pārmaiņu radītais risks jāņem vērā un jādomā par prognozēm, un šeit jāpanāk pozitīva dinamika. Eiropai tas jau gandrīz ir izdevies, tādēļ ir tik lielā pārmaiņas privātos tirgos konstatējams, un tad notiks, tiks veidota pod, pozitīva dinamika, tiks prognozēts, ka politika šais jautājumos būs daudz stingrāka. Un pēdējais punkts - vairāki runātāji pareizi norādīja, cik svarīga ir taisnīga pārēja, un šie mehānismi ir nozīmīgi. Zināmā mērā lielo uzņēmumu izmirzītie mērķi var šeit palīdzēt, bet būtībā par to atbildīgi ir parlamenti gan nacionālā līmenī, gan Eiropas līmenī, lai tiktu izstrādāt šādi mehānismi un arī, zināmā mērā, privātais sektors šeit var dot savu ieguldījumu un uh, Uh, beigās gribu pievienoties Raider kungam, ka ļoti svarīgs ir uh, sociālais taisnīgums un bez tā uh, pārējo politiku īstenošana varētu tikt apdraudēta. Paldies! Saka priekšsēdētāji, pirmās rauns bija par tiem, kas būs ieguvēji, kas zaudētāji, ka Eh, ir arī tā, ka cilvēki it kā atbalsta zaļo kursu, bet viņi baidās no tā, kā tas ietekmēs viņu darba vietas. Kā jau es norādīju savā pirmajā uzrunā, saka Raiderkungs, mēs eh, šī diskusija notiek darba eh, darba pasaulē, ja varētu teikt, un uh, Mēs uh, diezgan ātri un apņēmīgi mēs esam panākuši vispārēju vienprātību par uh, izmaksām saistībā ar Um, nodarbinātības interešu saskaņošanu ar uh, vides aizsardzības interesēm, bet, protams, nevajag lolot ilūziju, šis process būs ļoti sarežģīts, un šeit ir jāizvirz tālējoši mērķi. Jau sākumā es norādīju, ka svarīgs jautājums ir par ticamību. Tas ir ļoti svarīgs. Mums ir nepieciešams finansiāli nodrošināt šo ticamību. Tas ir ļoti svarīgs elements. Šeit ir jāiesaista gan privātais sektors, gan publiskās investīcijas. Mums ir uh, jāpārbauda, cik uh, taisnīgi tas viss būs. Uh, tas ir svarīgi, lai noskaidrotu, kas būs ieguvēji un zaudētāji. Protams, ka sākumā būs zaudētāji un zaudētāji Uh, tikai tādēļ, ka nebūs atbilstošas politikas, jo tātad mums ir jāveido šī uzticamība, uh, uzticamība saistībā ar taisnīgumu. Tāpat ir milzīgs uzdevums pārveidot industriālo infrastruktūru, politiku, un ar to būs saistīti ietekmi uz darba tirgu. Un tādēļ vairāk nekā citās jomās sociālais dialogs, darbinieku iesaistīšana ir jāatzīst par prioritāti, jo tas uh, Eh, skar gan eh, tērauda, gan eh, ogļu iegūs nozari, un cilvēki ir informēti, un tādēļ Eiropai ir instrumenti, tas ir sociālais pīlārs. Un Marks Kārnīs to teica, un par to runāja somu kolēģis par prognožu pārvaldīšanu, lai tirgi virzītos pareizā virzienā, bet ir runa arī par to, ko no, mums sagaida pilsoņi un kādas ir viņu cerības, jo tas viss ir saistīts ar šā procesa politisko leģitimitāti. Un tas viss saistīts ar atbalstu šam procesam, un man ir zināmas bažas ka rodas arī saprotami jautājumi par to, uh, kā eh, zaļais kurs saskaņos ar citām, pamat, citiem pamatotiem Eiropas mērķiem šeit eh, fiskālai ierobežojums, eh, stabilitātes izaugsmes pakts, un, manuprāt, būtu lielas problēmas, ja tiktu konstatēts, ka šeit ir konkurence starp zaļo kursu un citiem mērķiem, vai ka tie pat ir pretnostatīti. Un es saprotu, ka Zaļais kurs ir iecerēts kā savienības eh, izaugsmes stratēģija, nevis kā kaut kāds papildinājums tai. Paldies eh, Navaro kundze par finansēšanu un EIB lomu. EIB, kā jau tika norādīts, ir efektīvs instruments, lai atbalstītu šo investīciju plūsmu Mēs esam Eiropas Savienības dalību valstu banka, tās iegulda mūsu bankā kapitālu un izmantojot šo kapitālu mēs varam piesaistīt finansējumu no finanšu tirgiem un finansējam pēc tam ilgtspējībai svarīgas investīcijas, kas ir svarīgas arī ekonomikas izaugsmai. Mums ir jāpievērš uzmanības pielāgošanās procesam, un šis taisnīgās pārējas process būs izšķirīgi svarīgs, bet tas ir modernizācijas process. Ja ir jāveic šādi uh, Uh, pārveidojumi, un ja tie tiks veikti citā uh, veidā, tad uh, cietēji varbūt būs pat vēl vairāk. Eiropā ir jābūt gatavai pārvaldīt šis pārējais process, un uh, tas jādara tā, lai visi reģioni tiktu iesaistīti modernizācijas procesā. Un noslēgumā ļoti svarīgs elements būs uh, arī klimata diplomātija jo Eiropai ir nepieciešams citu valstu atbalsts. Mēs uh, konstatējam, ka daudzās valstīs ir liels atbalsts, pat atsevišķās jurisdikcijās. kuras uh, šobrīd tik aktīvi neiestājas par šiem jautājumiem, bet ir reģioni šajās jurisdikcijās, pilsoņi, kuri uh, iestājas par uh, šādu politiku, ka ir steidzīgi jārisina klimata problēmas. Pilsoņus tas satrauc. Un Eiropā pastāv uh, sociālā dimensija, bet arī ārpus Eiropas tā ir uh, aktuāla. Un mums ir jāsniedz atbalsts. Uh, mēs jau tā Eiropā esam lielākie um, donori pasaulē, un mums ir jāatbalsta arī turpmāk attīstības valsts pārējais procesā. Un oficiālā uh, attīstības palīdzība un klimats ir uh, cieši saistīti jautājumi. Paldies! Tagad es došu vārdu Mileševiču kungam no Horvātijas parlamenta, kurš vadīs otro raundu. Tagad vārds Lacis kungam no Kipras. Υπό το φως της επικείμενης οριστικής αποχώρησης των ΗΠΑ. Paldies! ASV izstāšanās no Parīzes uh, nolīguma rada bažas uh, un uh, par to, kādas e, problēmas varētu rasties Eiropas uzņēmumiem konkurences jomā, jo pieaugs to ražošanas izmaksas. Citiem uzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības nav jāievēro šādas e, saistības saistībā ar cīņu pret klimata pārmaiņām. Un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešamas uh, gudras investīcijas, kas palīdzēs Eiropas uzņēmiem attīstīties un Eiropas pilsoņu labklājības līmenim uh, turpināt pieaugt. Un uh, mums ir jāparūpējas par to, lai šie augstākie standarti neapdraudētu uzņēmumu pastāvēšanas iespējas, lai nebūtu tā, ka uzņēmumu ārpus Eiropas Savienības ar zemākām ražošanas izmaksām uh, negodīgi konkurētu ar mūsu uzņēmumiem. Un, Mums ir zaļais kurs jāizvērtē eh, katrā valstī atsevišķi, kāda būs tā ietekme, eh, lai novērstu potenciāli negatīvos aspektus. Un visām dalībvalstīm kopumā ir jāspēj tik galā šiem izaicinājumiem. Zaļais kurs ir ļoti nozīmīgs. Mm un būs jāīsteno arī ļoti nopietnas pārmaiņas domāšanas veidā, lai panāktu to, ka uzņēmumi un pilsoņi uh, aktīvi darbojas un jānovērš problēmas konkurences jomā starp Eiropas Savienības uzņēmiem un trešajām valstīm, kur nav tik stingras vides prasības. Tagad Luksemburga pārstāvis Marekungs. kungs. Paldies! Uh, paldies mūsu uh, viesiem par uh, pausto apņēmību rīkoties, par arī to, kā viņi vērtē situāciju, ar to man ir arī saistīts mans jautājums. Dzirdēju pirms kāda laika EIB un NEP Finance pārstāvjus uh, Luksemburgā un arī bija ANO pārstāvi, arī Garnīkungs uh, drīz pārstāvēs ANO. Man šķiet, ka šeit ir milzīgas atšķirības starp reālo situāciju un to, ko mēs dzirdam. Atgriežoties savā valstī, es konstatēju, ka cilvēki nesaprot, ka ir tik steidzami jārīkojas. Mēs turpinām strādāt pa vecam. Un man ir šaubas arī, ka ir pietiekamas prasmes, kompetence, lai veiktu šo pielāgošanos, lai mainītu paradigmas maiņu. Uh, Daudz vispār, daudz cilvēku nemaz nav īsti informēti par to visu, un es baidos, ka ne tikai uh, cilvēki uh, varētu iebilst, bet arī administrācija to visu kavētu uh, informācijas trūkumu dēļ, prasmju trūkumu dēļ. Varbūt jūs varētu mani nomierināt, Karnīkungs, centrālo banku vadītāju vidū arī taču ir klimatos skeptiķi, kā tad Nacionālās centrālās bankas, kuras arī nav visas pārliecinātas, ka ir jācīnās pret klimatu pārmaiņām, kā tad varēs info, īstenot šādu politiku, lai iesaistītu pilsoņus. Protams, ir arvien vairāk šādu pilsoņu, kurus atrauc klimatu jautājumu, bet viņi nav vairākumā kā uh, mēs spēsim politiskā jomā šos pasākumus veikt un pārvarēt šo pretestību. Paldies! Thank you. And now Mr. Mikalev Malto. Mikalau kungs no Maltas. Eh, Paldies, priekšsēdētāji, no rītdienas. Eh, padome eh, plānos to, kā līdzekļi tiks tērēti turpmāko septiņu gadu laikā, kādas būs mūsu prioritātes, eh, kā, kādi ieguvumi būs katrai dalību valstī. Un redzēsim, kas gūs virsroku, vai tie, kas iestāsies par savām interesēm, vai par Eiropas kopīgo politiku. Es piekrītu, ka mums ir jācīnās pret klimatu pārmaiņām, ka nevienu nevar atstāt uh, novārtā šai procesā, un šīm pārmaiņām ir jābūt sociāli ekonomiskām. Un es domāju, ka daudzveidība ir mūsu uh, stiprums, stiprā puse, kas palīdzēs mums sasniegt izvirzītos mērķus. Un kā priekšsēdētājs to solī norādīja, daudzas valstis domā tikai par savām interesēm, nevis par Eiropu kopumā. Ļoti patīkami bija uzklausīt uh, ANO ekspertus, bet uh, mums ir jāskatās ne tikai uh, uz uh, citām valstīm, jāskatās, kas notiek kaimiņos un jāskatās, kāda ir mazo dalību valstu situācija. Un, piemēram, Malta ir ļoti uh, apdraudētā situācijā. Mēs zinām, ka mainīsies uh, klimata situācija Eiropas Savienībā un mēs saskarsimies ar, ar vien pieaugošām problēmām. Bet dalība valstīm uh, nevienmēr ir iespējas uh, aktīvi rīkoties un uh, energoresursu uh, avotu maiņa arī var negatīvi ietekmēt atsevišķas valstis, un mums ir jāsaprot, ka katras valsts situācija ir atšķirīga. Un uh, Uh, mums ir jāsaprot, ka Eiropa ir viens kontinents, bet mums ir jāņem vērā katras valsts specifiskā situācija. Zaļais kurs ir ļoti svarīgs, bet ir uh, jānodrošina sociāli taisnīga attīstība vienlaikus. Šie izaicinājumi būs kā katalizators, lai uh, mainītu mūsu dzīvesveidu. Mums ir jādomā ne tikai par klimatu pārmaiņām, bet arī par domāšanas uh, veida maiņu. Paldies, Kreto kundze, Rumānija. Jā, piedodiet. Tiešām liels paldies priekšsādātāji. Vēlos uh, pasvītrot uh, atsevišķas idejas. Mūsu izvirzītie mērķi ir ambiciozi, bet arī gudri. Taču šeit ir būtiski nekļūdīties to visu īstenojot. Zaļais kurs nav uh, tāda tā kā uh, mārketinga kompānija, kas uh, visādīgi cildina kaut ko, kas ir šķietami zaļš, bet turpina piesārņot vidi. Ta, zaļais kurs prasīs plašas un dziļas pārmaiņas mūsu ražošanā, sabiedrībā, uztverē, izpratnē, un eh, tas atsevišķos Eiropas reģionos būs īpaši smagi. Eiropas austrumos daudzi joprojām atceras tos, tos smagos laik, pārmaiņu laikus, pārējot no plānveidas eh, komunistiskās ekonomikas uz eh, kapitalistisko ekonomiku. Manā valstī Rumānijā 4 līdz 5 miljoni pilsoņu devās laimes un labākas dzīves palīdzības meklējumos citviet. Eh, Rietuma Eiropā eh, pilsoņi to nav piedzīvojuši, bet tāpat laikā viņi nepazīst arī tādas uh, darba aizsardzības sistēmas, kādas uh, ir bijušas citviet. Uh, Zeltano vestu kustība, Brexits, tas viss uh, satrauc. Uh, Uh, satrauc uh, strādājošos ierindas pilsoņus. Mm, uh, viņi ļoti tā nemierīgi uztver visus šos plānus un ieceras par to, ka nu tik atkal būs kārtējās pārmaiņas. Un tāpēc taisnīgu, taisnīgo pārmaiņu fonds ir absolūti vitāli svarīgs. Un šeit nebūs līdzēts ar, atse, ar, ar santīmiem, ko mēs pasviežam vienā vai otrā virzienā te ir jārunā ar valdībām, te ir jārunā ar bankām, lai valdības pārtrauktu šo nežēlīgo apcirpšanas un taupības politiku, tiecoties pēc budžeta deficīta fikcijas. Un mums ir jāspēj rīkoties visiem kopā, arī globālā arēnā, jo citādāk, ja tikai un vienīgi mēs kaut ko uh, paveiksim uh, un būsim pirmie, uh, ja neviens mums neseko. Paldies! Bosnija, Hercegovina, Kristokundze. Liels paldies! Priekšsēdētāja kungs! Dāmas un kungi! Sveicu jūs eh, Bosnijas Hercegovinas parlamentārās asamblējas vārdā esam bijuši liecinieki un savus ādas izjutuši arvien haotiskāku, neparedzamāku klimatu, mežu ugunsgrēkus, plūdus, viesuļus, un klimats mainās arvien straujāk, turklāt neatgriezeniski. Ekosistēmas daudzviet pasaulē tiek izpostītas uz visiem laikiem. Un gatavojoties eh, klimata pārmaiņām, jāsaprot, ka tas negatīvi ietekmēs mūsu tautsaimniecību, mūsu izaugsmi, visi šie, šie, šie posta procesi, ugunsgrēki, plūdi eh, bremzē eh, tautsaimniecību, lauksaimniecību. Mana valsts ir īpaši izjutusi plūdu postošo ietekmi un kā tas atsaucas uz uh, valsts tautsēmniecības rādītājiem, uz, uz pilsoņu pārvietošanos, mobilitāti. Bosnija-Hercegovina ir stām, uh, starp tām valstīm, kas godprātīgi cenšas īstenot uh, savu, mm, savas Parīzes nolīguma saistības. Un, ja domājam par to, ko lietas labā var darīt Eh, likumdevēju. Šeit prioritāte noteikti būtu atvēlama tādiem procesiem, kas ir vērsti uz tāda tiesiskā satvara izveidi, kas saudzē mūsu um, dabu, mūsu vidi, uh, Eh, un dara to caur sociālā, sociālo budžeta politiku. Šeit ir jāpārplāno eh, in, prioritātes investīcijās, vēršot tās uz atjaunojamo e, energoresursu izmantošanu, mežu stādīšanu, eh, jauninājumiem, efektīvāku cīņu ar, piemēram, ugunsgrēkiem klimata pārmaiņas nav kas tāds, ko var uh, pieveikt katra valsts atsevišķi ņemta. Šeit valstīm ir jāsadarbojas, jāvienojas par kopīgiem darbiem un plāniem, paturot prātā to, ka klimata pārmaiņas robežas nepazīst. Paldies! Nu, dosimies uz Igauniju, Sutta kungs, lūdzu! Jā, paldies. Man ir patiesa prieks par šo ļoti vērtīgo un interesanto sarunu. Mums ir ļoti cienījami, kompetenti viesi. Uh, nav runas par to, ka klimats mainās, pasauli mainās. Runa ir par to, ko mēs varam darīt uh, visi kopā un katrs atsevišķi. Igaunijai uh, šī pāreja būs liels izaicinājums. Uh, noteikti būs nepieciešami finanšu resursi, bet tie jau ir ir, ir, ir teorētiski pieejami. Drīzāk ir jāraugās uz citiem ļoti nelāgiem tādiem apsvērumiem, uz negatīvajiem procentu likmēm, uz to, kā varētu būt iespējams mainīt patērētāju attieksmi un, un, un, un izvēli. Un šeit, šajā drūmajā ainā, ir būtiski nezaudēt optimismu. Mums ir jāt, jātver iespējas, ja vien ir kāda iespēja mums izrauties soli priekšā pārējai pasaulē pasaulē ar kādām jaunām tehnoloģijām un risinājumiem un produktiem, eh, tad mums eh, nenāktos eh, mm, tā pašapmierināti sēdēt un, un priecāties par sasniegto, bet gādāt par to, lai šos risinājumus pārņemtu citi. Un jo vairāk domāsim par, par jauninājumiem, par kādiem novatoriskiem risinājumiem, eh, kas tieši vai netieši eh, iekļaujas šajā klimata pārmaiņu pielāgošanās gultnē, jo konkurētspējīgāki kļūsim pasaulē. Atcerēsimies, Eiropas vienotības pirmsākumos ir ogļu un tērauda savienība. Eh, tā savam laikam bija ļoti novatoriska lieta un redzēt, eh, cik tālu esam tikuši tagad. Paldies! Nākamā eh, kolēģe arī no Igaunijas. Jā, paldies. Tik tiešām Eiropas Savienība visaugstākajā politiskajā līmenī ir apņēmusies uh, doties uz uh, oglekļa neitrālu tautsēmniecību, piekrītu tam, ko nu pat klāstīja mans kolēģis, saka Sikotas kundze. Šeit ir būtiski atbalstīt uh, tieši izpētes, izstrādes, jauninājumu komponenti, pārēju uz, uz jaunām tehnoloģijām, jauniem risinājumiem, uz aprites ekonomikas principu iedzīvināšanu dzīvē. Uh, un noteikti ir, ir, ir būtiski būtiski šie centieni neatstāt nevienu, nepamest nevienu novārtā, it īpaši tos sektorus, tās nozares, tos uh, darba ņēmēju uh, sektorus, kuri ir, ir, ir uh, apdraudētā grupā. Taču sapratīsim to, ka Ursula von der Leyen, parlaments vai Eiropas investīcija banka saviem spēkiem vien oglekļa neutralitāti nesasniegs. Tas ir uzdevums katram pilsonim, katram uzņēmumam izvērtēt to, kas viņu dzīvē, viņu darbībā ir darāms, lai virzītos uz oglekļa neutralitāti. Šī, šis jēdziens nedrīkst eh, būt tāds attālināts, svešs vai nepazīstams vai, vai, vai neinteresants. Eh, šajā, eh, caur šo konceptu ir jāpiedāvā tādas, eh, tādas ierosmes un, un, un, un priekšlikumus, kas būtu īstenojami ikviena pilsoņa dzīvē. Šeit atgādināšu to, ko nesen teica Somu kolēģis. Zaļās investīcijas būs investoriem interesantas tikai tādi, ja tās solīs peļņu un atdevi. Un arī uh, Gaisa Raiders pasvītroja to, cik būtiski ir mūsu pilsoņu iesaista, uh, izpratne, attīstība attieksme uh, par to, ka uh, visai šai darbībai ir pamats, ka tā ir nepieciešama, ka tā ir jēgpilna un, un izdevīga un saprātīga rīcība. Šeit savs darbs ir darāms arī mums, Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, lai argumentētu, lai pārliecinātu mūsu pilsoņus, ka šādi rīkoties ir nepieciešams un ka šādi rīkoties ir gudri. Tajā pat laikā kliedējot kaut kādas tādas uh, ilūzijas vai, vai, vai nepamatotas lietas eh, cerības. Paldies! Eh, Garvālies kungs, eh, Itālija, kā nākamais, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mm, tik tiešām mūsu attīstības trajektorijai ir jāmainās, bet tam ir nepieciešami resursi. Esam aizvadījuši dažādas eh, grūtus gadus, grūtas situācijas pārdzīvojuši, bet, nu, likās jau, ka nu, nu varēs uh, uzelpot, bet uh, pavēji klāt ir koronavīrus uh, situācija Ķīnā, uh, tie finanšu un saimnieciskie riski, uh, ko uh, šī epidēmija sevī nes, uh, ko risks, ko tas rāda Eiropas uzņēmumiem. Līdz ar to ir Eh, jautājums, nu, ko vēl varētu darīt lietas labā? Nu, piemēram, pa, padomāsim par metānu. Uh, Un, un, un tām eh, industriālajām iekārtām, kas, kas rada citu kādu gāzu vai, vai komponentu izmešus. Uh, Itālijā Mm, sen jau diezgan, diezgan ilgāku laiku ir populāri eh, slēgt eh, pilsētu ielas eh, dī, dīzeļdzinējiem, kas, manuprāt, ir muļķīgi. Un uh, tiek uh, kratīts pirksts lauksaimnieku virzienā, kaut arī, kaut arī viņi ir, ir, ir tie īstie vides draugi un kopēji. Nedrīkst šeit pieļaut to, ka, piemēram, KLP budžets tiktu samazināts uh, kaut par vienu santīmu. Uh, ko jūs atbildētu uz, uz, uz šādu apsvērumu? Paldies! Paldies, eh, paldies eh, visiem, kas izteicās, eh, paldies par man doto iespēju šo sarunu noslēgt. Nē, nekā nebija, vēl divi kolēģi vēlas izteikties. Dosimies uz Norvēģiju, Agrašteinas kundze, vārds jums. Jā, paldies, priekšsādātāji kolēģi. Um, paldies par to, ka uzaicinājāt arī Norvēģijas parlamenta pārstāvis piedalīties šajā parlamentārajā nedēļā. Mēs ar lielu interesi sekojam tam, kā aug un attīstās zaļais kurs. Uh, tik tiešām ambīcija latiņa ir uzstādīta ļoti augstu. Daudzi priekšlikumi, daudzas ierosmes uh, skars tiešā vai netiešā veidā arī mūsu Norvēģijā. Norvēģija jau šobrīd ir zemu izmešu tautsaimniecība, mūsu valdība nu pat paziņoja, ka uh, kāpinās uh, izmešu mazināšanas tempus par 52-55% laikā līdz 30. gadam. Vēlāk šogad uh, mūsu valdība nāks klajā ar rīcības plānu, ko iesniegs parlamentam. Uh, par to, kā konkrēti šo mērķi sasniegt, eh, kā noteikt nacionālos mērķus, kas eh, būs eh, pielāgoti Eiropas Savienības klimata politikai un zaļajam kursam. Par to nešaubos, ka būs diskusijas mūsu parlamentā. Un, protams, taisnīguma aspekts ir, ir būtisks. Nedrīkstam pamest nevienu novārtā, un to vēlos īpaši pasvītrot. Izmeši ir jāmazina, bet ne uz saimnieciskās izaugsmes un cilvēku pārticības un labklājības labklājības rēķina. Paldies! Paldies! Un Variju kungs no Ungārijas. Lūdzu! Jā, pateicos! Paldies par iespēju izteikties. Sirsnīgi sveicu mūsu viesus, eh, sveicu jūs, kolēģi. Es uh, pārstāvu Ungārijas parlamenta budžeta jautājumu komiteju, un man sirdī tuvāk ir tādi saimnieciski, objektīvi izmērāmi uh, aps, uh, parametri. Un, uh, Noteikti eh, varam priecāties un paust savu gandarījumu par, par zaļo kursu. Tas ir pakts, tā ir vienošanās, eh, kur, kurā, kuram piemīt šīs eh, minētās 50 zaļā nokrāsas. Un, mm, Tā sakarā es varu sacīt, lūk, jā, tik tiešām ir nepieciešami jauni saimnieciskie modeļi, jaunas pieejas, Eh, bet kas šeit ir galvenais eh, - cilvēks vai planēta? Eh, nu, ko mēs, kā mēs reaģēsim, piemēram, uz uh, Eh, to, ka mūsu lieluzņēmumi, piemēram, Siemens, eh, piedalās eh, miljardiem vērtas rūdas raktuves izbūvē Austrālijā vai tas atbilst šī zaļā kursa uh, mm, principiem. Uh, līdz ar to nu, šāds āķīgs jautājums, kas tad ir mūsu mērķis, mūsu cilvēku intereses vai uh, planētas intereses. Jā, paldies! Paldies visiem, kas izteicās. Es piebildīšu Uh, lūk, uh, mēs visi skaudri apzināmies to, ka uh, uz šīs planētas nāksies dzīvot mūsu bērniem un mazbērniem, un mums rūp tas, kādā stāvoklī šo planētu mēs atstāsim mūsu pēcnācējiem. Pārmaiņas daudzējādā ziņā jau ir kļuvušas neatgriezeniskas, planēta mainās līdz nepazīšanai, un tas mums šeit Eiropas Savienībā piedāvā kā fantastiskas iespējas, tā arī uzliek uz mūsu pleciem lielu atbildību atbildību, piedāvājot pasaulē jaunus risinājumus, kļūstot par piemēru, par paraugu citiem un Eh, šodien principā neizskanēja neviens uh, arguments, kāpēc, uh, lai šie centieni būtu vai paliktu tikai, teiksim, zaļo vai, vai ekstrēmi kreiso uh, jomā. Mm, vides kvalitāte, mm, kvalitatīva daba, kvalitatīvi dzīves apstākļi interesē mūs visus, vai esam kreisi vai labēji vai konservatīvi noskaņoti. Kā, kāpu, kāpjošs okeānu līmenis draud aizskalot novēlot mūs visus, neatkarīgi no mūsu politiskās pār, pārliecības. Un eh, šeit ir būtiski mums visiem vienoties eh, šeit Eiropā un arī pasaulē ar mūsu eh, transatlantiskajiem partneriem, ar lielajiem tirzniecības partneriem Ķīnu, Indiju, Krieviju šajos centienos šefības uzņemšanās nozīmē uh, doto solījumu turēšanu. Uh, izsacīto vārdu praktizēšanu uh, dzīvē un darbā. Uh, tad arī mūs, piemēram, sekos citi mēs nedrīkstam pieļaut vai, vai noskatīties, kā par šīm grandiozajām idejām un to īstenošanu maksā un cieš mūsu pilsoņi, mūsu mazie, mazie vidējie uzņēmumi. Mums ir jārīkojas visiem kopā, saskaņoti, bet raugoties, lai neviens netiktu atstāts novārtā. Tas e, ir e, kā tāds aicinājums mums šeit Eiropas parlamentā un arī nacionālajos parlamentos. Līdz ar šo nododu šīs sanāksmes vadības grožus kolēģis rokās. Paldies! Es vēlos pateikties mūsu pamatrunātājiem par uzstāšanos un viņas atbildēt. Un tālāk jautājums, vai mēs tiešām varam. Vēram Eh, tikt galā ar abiem, eh, abām šīm jautājumu pusēm - klimata pārmaiņas un mūsu sabiedrības jautājumus. Man nav atbildes manā rīcībā. Tālāk neizskanēja jautājums, vai politika ir piemērota un gatava jaunajai ērai. Es saprotu, ka varbūt atbildes vēl nav uz to, bet es būtu gribējis dzirdēt pat kādu eh, piezīmi šajā sakarā. Bet tāpat arī mēs zinām, ka mēs visi, mums visiem ir grība, bet nezinām, vai mums ir spējas. Un tāpat eh, arī eh, ļoti būtiski ir tas, ka gan Eiropas un Nacionālo parlamentu deputāti ir gatavi šim lēcienam uz priekšu. Kurš vēlētos pirmais izteikties? Navaro kundze. Paldies! Es vēlētos koncentrēties uz eh, jautājumu, kurš izskanēja pirms noslēguma piezīmes par eh, zaļo kursu. Mēs nefinansēsim eh, dabas gāzi no 21. gada beigām, un mēs vēlamies arī saglabāt mūsu pūliņus enerģijas projektos, kas vairāk atbalstīs ekonomikas dekarbonizāciju. Mēs apzināmies, ka gāzei ir nozīmīga loma īstermiņa pārējā, bet mēs domājam par ilgāku termiņu, un mums ņemot vērā sošos resursus ir jāatbalsta tie enerģijas projekti, kas vairāk atbalstīs dekarbonizāciju. Un Eiropas Investīcija banka ir vada, ba, banka, kuru vada politika, bet mēs arī uzņemamies politiku, un jums, kā parlamentāriešiem, ir jānosaka kurs. Mūsu zinātnieki mums, ņemot vērā savas vislabākās zināšanas, iesaka, ko, ko darīt un norāda uz grūtībām, bet mēs domājam ilgā termiņā un eh, mums tas ir jādara mūsu sabiedrības un planētas nākotnes vārdā. Paldies, Raiderkungs! Paldies, priekšsēdētāja! Šī bija ļoti iedvesmojoša un optimistiska diskusija. Būtu žēl, ja mēs to nobeigtu uz eh, lejupējošas līknes, jo eh, mēs redzam, kā ir eh, ambīcija līmenis pilnīgi pamatots un jāapzinās, ka arī tas ir izdarāms. Es nedomāju, ka mums vajadzētu atkrist atpakaļ do bašanā, kā mums tagad būtu jāizvēlas starp izaugsmi un darbiem no vienas puses un planētas sargāšana otras. Šeit mums ir jārunā par eh, pārēju, kas ir bezprecedenta grūts darbs, un mēs arī kā dzirdējām no rumāņu kolēģiem, bet šis ir eh, Eh, pasākums, ka, ko mēs eh, darām, tāpēc, ka mums nav citas izvēles. Un otrkārt, eh, šī pāreja saskan ar citām nozīmīgām pārējām mūsu planētas vēsturē - digitālo, demogrāfisko. Ir, ļoti pievilcīgi pāriet no eh, tērauda un ogļu kopienas uz eh, IT un augsto tehnoloģiju kopienu, bet ir jāapzinās, kā šīs parādības eh, saskaņojas ilgā termiņā. Un visbeidzot par globālu perspektīvu runājot, to, kas izriet no šīs sarunas, kā tad ir ar savienotajām valstīm un citām uh, Eh, valstīm, kas ir iesaistījušās spēlē. Tas ir, eh, Eiropai ir izaicinājums, un Miloševičs kungs sacīja, ka mums ir jādabū savienotās valsts atpakaļ pie, eh, pie galda. Un tālāk tā pārējā pasaule, kura uzlūko Eiropu pēc palīdzības un arī, lai eh, veicinātu savus pārejas procesus. Daudz no šīm valstīm ir daudz eh, sliktāk aprūk, aplo, aprīkotas, lai varētu eh, risināt šos pārejas procesus, un es domāju, ka to mēs nedrīkstam aizmirst. Paldies! Paldies, Kārnēkungs! Paldies! No manas puses trīs lietas. Pirmā ir specifisks jautājums par TSFD. E, e es domāju, ka ik viens publisks uzņēmums Eiropas Savienībā zina, kas tas ir. Un, Es pieminēju 123 triljonu um, summu, bet uh, es norādu, ka tas nav kaut kas, kas uh, uh, skar mazākās un vidējos uzņēmumus. Tāpat uh, tas ir nopietns process, kas palīdz veidot procesus Eiropā, un tie procesi, kur notiek Eiropā, var tikt veidot ar šo iniciatīvu. Eh, uzlūkojot tos elementus, kuri ir jāvirza. Bet tas, tas ir jūsu rokās, kā tas darboties. Bet eh, pēc būtības tā ir atbildi uzņēmumiem, ko tās rīkoties pēc tam, eh, ņemot vērā to, ko būs izlēmusi Eiropa. Un par otro jautājumu daļu par centrālajām bankām un to, vai Un kāds būs rezultāts? Ir 50 centrālās bankas. Tas aptver divas trešdaļas globālo emisiju, un tagad mēs domājam par riska pārvaldību. Un lielākais risks finanšu sistēmai ir pēkšņa piemērošanās klimata pārmaiņām. Tas nozīmē, ka Eiropa tagad šo risku samazina un jebkura diskusija par ekonomiskām iespējām ir jāsas jāstata pretī ekonomiskajām izaugsmēm, eh, kādas rastos nerīkojoties vai rīkojoties ar kavēšanos. Un visbeidzot, svarīgais jautājums par savienotēm valstīm un ko procesu un konkurēšanu ar citām ekonomikām. Šeit viens no jautājumiem vai Savienotās valstis būs pilnībā ārpus šīs eh, piemērošanās, vai eh, Savienoto valstu rūpniecība ignorēs šīs iespējas. Es domāju, ka nē, un ja mēs sekojam inovācijām, ne tikai noteikto eh, standartu dēļ Eiropā, kas ir lielākais tirgus Savienotos uzņēmumiem, bet arī ņemot vērā Eiropas vadošo lomu, tas piešķir konkurētspējīgas priekšrocības. Šeit mums jādomā pār uh, Eh, kurām eh, nozarēm un bija specifisks jautājums par metānu no Itālijas kolēģiem un tāpat arī par eh, ūdeņraža izmantošanu Itālijas rūpniecībā Eiropā kopumā un oglekļa piesaistu un vēl citām tehnoloģijām, kurās Eiropa ir vadošajā lomā un Savienotās valstis varētu šeit sekot. Es gribētu pietiekami augsti novērtēt gan vietējās, gan eksporta iespējas. Un visbeidzot, uh, par eh, izaugsmi un politiku runājot. Eh, nav izaugsmi, kas nav ilgtspējīga. To mēs eh, secinājam pēc finanšu krīzes. Bija izaugsmes elementi, kur mums vajadzēja desmit gadus atgūties, un nebūs izaugsmes, ja mēs kavēsim šo korekciju un pēc tam to izdarīsim pēkšņi. Bet tā, tomēr, kā norāda Igaunu kolēģi, mums ir ne tikai jāskaidro, bet arī tas uh, bet jāpanāk arī sabiedrības un indivīda dalība, lai mēs varētu, šķiet, jūs izmantojāt vārdu instrumentalizēt. Un tā šeit lielā mērā ir politiskais izaicinājums. Jā, ir jābūt plānam, plānam ir jābūt izdarāmam, ir jābūt darbībām, bet arī tam ir jāpārveidojas taustāmās liekās, lietās cilvēkiem, kuriem ir jājūtās kā daļa daļai no nu risinājuma. Ir Es domāju, ka arī e, jauniešu grupas palīdzētu mūs e, e, šajā darbā. Paldies par šiem norādījumiem. Jā, es redzu apmeklētāju galerijā ir jaunieši. Who... Un vai vēl kāds no kolēģiem gribētu uzdot jautājumu? Celiet roku, ja. Bet tagad kopsavilkumam mēs saprotam, ka Jūs un uh, es pati esmu no īrijas. Manā valstī bija. Uh, Skūdra tika uh, ievākt enerģijas ieguvējumu, un mēs domājām, cik tas ir lieliski, un tagad uh, Eh, viss ir mainījies, un tad, kad mēs sakām, jāapzinās, ka vietējais ir jāizmanto, ja vietējais netiek izmantots, tad mēs, tad Nu, mēs nevarēsim panākt šo izaugsmu. Tāpat tas izskanēja arī tīri politiski, un to norādīja vairāk līdz priekšsēdētāji. Mums ir vajadzīga politiska funkcija šajā jaunajā dinamikā, jo mēs eh, darbojamies uz politiska īsa cikla, kas ir kādi ne, tikai da, pieci gadi, bet šeit ir runa pār daudz ilgāka uh, termiņa ciklu un arī nereti ir jādara lietas, kas šobrīd var likties sāpīgas, un tāpat arī e, e, politiķi, kuri skatās, kā mēs darbojam šī jautājuma sakarā, piemēram. Par uh, Eh, par politikas līmeņiem, kur ir eh, fragmentētāka politika vai koncentrētāka, eh, skatījumi var atšķirties, un šeit mēs runājam arī par Eh, risinājumiem, lai nereti ir tā, ka neviens nav neieguvējis, ne zaudētājs. Mēs šodien runājam par ļoti būtiskiem tematiem. Viens no tiem bija lauksaimniecība, tu, tūs manai sirdī lauksaimniecībai ir nepieciešama uh, pārveida. Mums ir jāpiesaista cilvēki, kas strādā šajā jomā. Uh, mūsu idejām un būtu labi, ja mēs varētu piesaistīt uh, arī mums lauksaimniecības komitejā strādājošos un arī rūpniecības, uz to norādīja arī poļu kolēģis. Es šo sarunu uzskatu par ļoti svarīgu, jo eh, mana kā vicepriekšsēdētāja atbildība ir dialogs ar nacionālajiem parlamentiem, un esam pārliecināti, ka mēs varam izdarīt vairāk šodienas Eh, eh, konference ir ļoti labs pasākums, un tā šeit ir mūsu kop, runa par kopējo mērķi, neatkarīgi no tā, kādai politiskai grupai vai no. Uh, eh, Nokrāsai piedaram. Man tiek teikts, ka kopā ar mums ir komisijas pārstāvis, un cik es saprotu, viņš ieņems vietu uz paaugstinājumu, un tāpēc es tagad varu aicināt Valdi Dombrovski, kurš ir Eiropas komisijas vicepriekšsēdētājs, kurš runās par ilgtspējīgu Eiropas investīciju plānu. Eh, runātāji, man tiek teikts, runātāji dodas prom, bet eh, un arī mēs varētu viņiem aplaudēt. <laughs> so thank you. We had a slight break for... Paldies. Mums bija uh, tātad īsa pauze. Tagad gribu sveikt mūsu vidū komisāru kungu. Mums bija ļoti interesanta diskusija par klimata izmaiņām eh, un eh, izaicinājumu pārvarēšanu fragmentētā politiskajā vidē. Tagad vārds jums priekšsēdētāji, godātie Eiropas parlamenta un dalību valstu parlamentu deputāti. Pirms mēneša es Eiropas parlamentā prezentēju Eiropas zaļā kursa investīciju pīlāru. Man prieks atkal būt šeit un uzrunāt arī dalību valstu parlamentu deputātus. Šodien klimata pārmaiņas ir e, to jautājumu vidū, kas visvairāk satrauc pilsoņus. Kā vēlēti parlamentu deputāti, jūs arī esat e, strādājuši, lai e, šis jautājums kļūt par vienu no politiskām prioritātēm. Mums ir jāpiepilda pilsoņu cerības. Uh, uh, ar katru gadu arvien vairāk ir pierādījumu tam, ka klimata jomā pastāv uh, ārkārtas situācija. Pirms mēneša Pasaules meteoroloģiskā organizācija paziņoja, ka 2019. gads bija otrais siltākais kopš tiek veikti uh, Uh, mērījumi, un Grenlande zaudē ledu uh, septiņreiz uh, straujāk nekā 90. gados. Un tikai pagājuši nedēļ Antarktikā pirmo reizi reģistrēta 20 grādu temperatūru pat augstāka. Eh, eh, varētu saukt vēl daudz šādus piemērus, es minēju tikai nesenākos, un eh, nevar vairs to visu ignorēt, mums ir jārīkojas. Tādēļ arī Klimata pārmaiņa apkarošana ir Eiropas komisijas prioritāšu skaitā turpmākiem pieciem gadiem. Mēs esam apņēmušies panākt klimata neutralitāti līdz 2050. gadam un tiks, tiks ierakstīts Eiropas klimata likums likumā. Tātad, eh, tādēļ ir jāveic ļoti eh, liela, plaši pārveidojuma un modernizācija visās Eiropas eh, valstīs un tradicionālās tehnoloģijas jāaizstāv ar nulles emisiju alternatīvām, bet tas viss nebūs lēti. Lai sasniegtu 2030. gada mērķus, būs nepieciešami papildus katru gadu 260 miljārdi investīcijās. Un ja mēs gribam vēl vairāk uh, samazināt emisijas, tad būs nepieciešams vēl lielāks finansējums. Bet ja mēs nerīkotos, tad sekas izmaksātu vēl dārgāk. Lai īstenotu zaļo kursu, mums ir nepieciešams stabils finansējuma plāns. Tādēļ uh, mēs esam izstrādājuši zaļā kursa investīciju plānu turpmākajiem desmit gadiem, kā nodrošināt ilgtspējīgas investīcijas ir uh, apkopotas pastāvošās iniciatīvas un uh, jauna politika, un uh, tas liecina par mūsu domāšanas veida maiņu. Mēs dodam skaidru signālu valsts iestādēm, uzņēmiem, investoriem par to, ka investējot ir jādomā zaļi. Mēs uh, nākamo desmit gadu laikā vēlamies uh, nodrošināt vienu miljārdu, uh, ne vienu triljonu investīciju ilgsteigiem projektiem Eiropas Savienībā, lai atbalstītu klimata pasākumus un mēs 25% uh, no Eiropas Savienības budžeta novirzīsim klimata pasākumiem. De gadu laikā tie būs 503 miljārdi. Tāpat būs nepieciešams arī 114 miljārdu līdzfinansējums klimata un vides projektiem. Mūsu uh, investīciju programmā liels akcents tiks likts uz uh, ilgtspējību. Tas piesaistīs 279 miljārdu eiro investīcijas uh, no privātām publiskā finansējuma 2021 apmēram 30. gadam uh, var uh, arī uh, vēl vairāk piesaistīt investīcijas, izmantojot Eiropas Savienības budžeta garantijas. Tas ļaus Eiropas Investīciju bankai un citām institūcijām investēt riskantākos, ilgtspējīgos projektos. Eiropas Savienības budžets arī izmantos um, uh, emisijas tirsniecības sistēmu, lai nodrošinātu finansējumu inovācijai un modernizācijai. Uh, godātie uh, deputāti. Um, Uh, šīs uh, pārveidojuma plāns uh, Uh, darbosies, ja tas būs taisnīgs un uh, darbosies visu interesēs. Tādēļ ir paredzēts izveidot taisnīgās pārējas mehānismu, kas nodrošinās 100 uh, miljārdu finansējumu nākamajā ilgtermiņa budžetā. Sniegs atbalstu reģioniem, kur ir fosīlais kurināmais un oglekļu intensīvi procesi, tiks palīdzēts veikt diversifikāciju, strādājošo eh, pārkvalifikāciju un integrāciju darba tirgu. Tāpat ir svarīgi domāt par eh, sociālo ekonomisko ietekmi notiks uh, sarunas starp Eiropas komisiju un katru iesaistīto dalībvalstu. Tomēr taisnīgais pārējais mehānisms ir kaut kas vairāk nekā nauda un prasmes. Tas sniegs tehnisko uh, palīdzību dalībvalstīm, investoriem, pašvaldībām, uh, sociāliem partneriem, nevalstiskām organizācijām. Mēs arī ar to apliecinām, ka iestājāmies par solidaritāti un taisnīgumu. Un mēs esam uh, paredzējuši pēc iespējas ātri ieviest šo iniciatīvu. Mums, uh, mēs nevaram izmantot tikai uh, pašreizējo finansējumu, mums ir jāpiesaista arī privātais finansējums. Uh, un kad uh, publiskais finansējums uh, iezīmēs ceļu, uh, reālos rezultātus nodrošinās privātās investīcijas um, ar uh, aktīviem uh, vairāk nekā 100 uh, triljoni eiro. Tomēr finanšu institūcijām, bankām, apdrošinātājiem būs jāspēj noteikt, kuras investīcijas ir zaļas. Un pateicoties Eiropas Savienības klasifikācijas sistēmai, jeb taksonomijai, to būs vieglāk izdarīt, nosakot, kādi pasākumi ir videi draudīgi draudzīgas atvainojos, un mēs jau esam vienojušies par pamatprincipiem, un tagad sistēmai ir reāli jāstājas spēkā. Kad taksonomija būs pabeigta, tā būs kā pamats Eiropas Savienības zaļo obligāciju standartam un Eiropas Savienības eko marķējumam uh, uh, mazumtirdzniecības uh, produktiem ir uh, svarīgi, lai in, uzņēmumi sniegtu pareizi informāciju par uh, ilgspējību saviem projektiem. Un komisija atbalstīs uh, Eiropas nefinanciālo uz, grāmatvedības uzskaits standārtu kopumā izveidi. Eh, tas eh, palīdzēs mums izveidot standartus un marķējumu ilgtspējīgu investīciju produktiem. Viena uh, lieta ir piesaistīt nepieciešamo finansējumu uz projektiem, otrs jautājums ir izveidot regulatīvo vidi, lai panāktu uzņēmumu un mājasaimniecību uh, rīcības veida maiņu. Tāpat um, līdz 2021. gadam mēs gribam pārskatīt valsts atbalsta noteikumus, uh, pieskaņot uz zaļām kursam. Tāpat uh, tiek apstiprināti noteikumi zaļo budžetu praksei un arī pirmo reizi Eiropas pusgada ietvaros eh, valstīm būs jāskaitās, jāatskaitās arī par ilgtspējīgas eh, attīstības pasākumiem. Eh, zaļā kursa investīcija plāns ir virzis, virz, virzība uz priekšu, uh, lai finansētu Eiropas uh, cīņu pret klimata pārmaiņām. Tas palīdz aizsargāt vidi, modernizēt Eiropas Savienības ekonomiku, e, palielināt investīcijas ilgspējīgās tehnoloģijās, uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti. Jo lielāka finanšu plūsmu mēs spēsim piesaistīt, jo e, lielāku izaugsmi mēs spēsim nodrošināt un radīt e, jaunas darba vietas lietas, un mēs spēsim arī nosargāt uh, mūsu uh, pasauli. Un liels paldies par uzmanību. Paldies, uh, komisār kungs, par to, ka jūs tik detalizēti mūs informējāt par investīciju stratēģiju. Tagad vārds Mehelbaha kungam no Bundestāga, un viņš grib izteikt uzaicinājumu. Priekšsēdētāji, liels paldies, ka devāt man vārdu. Godātie kolēģi, es gribu izmantot iespēju visas Vācijas Bundestāga delegācijas vārdā jūs uzaicināt uz konferenci Berlīnē. Šī konference notiks 12. un 13. oktobrī šogad Reichstāga ēkā eh, Bundestāgā. Un mēs eh, sagatavojam interesantu te eh, programmu par aktuālām tēmām, ar interesanti runātāji ir uzaicināti. Mēs ceram arī, eh, ka Fonder Lajenas kundze, komisijas priekšsēdētāji, varēs piedalīties. Mēs ceram, ka notiks ļoti interesanta viedokļu apmaiņa un ka jūs visi mundri un uh, veseli uh, ieradīsieties Berlīnē, un mēs jūs laipni gaidīsim. Paldies par šo ielūgumu. Es to piefiksēju, ceru, ka to izdarījāt arī jūs. Esam bijuši ļoti efektīvi šī rīta darbā, līdz ar to mūsu rīcībā ir dažas liekas eh, minūtes, eh, tāpēc eh, tagad atvelkam elpu līdz pulkstens 12.20, kad noteikti, noteikti jums visiem ir jābūt šeit atpakaļ, jo mums atkal pievienosies priekšsēdētājs Sali un būs ģimenes foto. Bet paldies visiem, kas piedalījās, paldies mūsu viesiem, tiekamies pēc brīža. Ladies and gentlemen, please, if you want to take your place. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemt uh, savu vietu, lai mēs varētu uztaisīt ģimenes foto. Atzīmējot uh, šo, šīs dienas uh, šo te tikšanos. seated, seated or, or keep seated or standing up. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Kolēģi, lūdzu, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Mesdames et messieurs, pour la photo de famille, nous vous demandons de venir au premier rang et de vous resserrer. Lūdzu, šeit draudzīgāk, draudzīgāk, pirmajās rindās, uh, lai sanāktu labs eh, ģimenes foto. Jo fotogrāfs būs, būs šeit uz paaugstinājumu. Lūdzu, visus pulcēties šeit eh, pie paaugstinājuma. Apvaicājieties, vai jūsu kaimiņš un kolēģis arī nāks. Spīkeru lūdzu ieņem savu vietu priekšplānām.